Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Jā, labi, cienījamās kolēģis un kolēģi, mēs eh, šodienas darba kārtību varam sākt. Eh, jūs eh, esat saņēmuši darba kārtību, vai ir vēlme kaut ko mainīt? Ja nē, tad tā ir pieņemta. Otrais darba kārtības punkts - paziņojumi. Sanāksme, kā parasti vienmēr, arī šoreiz tiek pārādīta webstrīmā. Jā, varētu būt tā, ka kāds uh, skatītājs ārpusē kaut ko par jums, no jums dzirdēs, ko jūs varbūt negribēsiet, ka to pārraida. Tātad jums ir arī saraksts ar uh, vēstuļu apmaiņu jūsu dokumentos. Ja jūs vēlaties uh, precīzāku informāciju, tad sekretariāts labprāt jums sniegs šo informāciju. Tad ir eh, no Kapverdes delegācija. Kabaverdes delegācija. Bet viņi nākam vēl nav atnākuši, mēs vēlāk viņus sveiksim. Un uh, mēs uh, esam bijuši delegācija Ukrainā, lai gūtu pārskatu un sajūtu, pārskatu, kas notiek ar makrofinansiālās uh, palīdzības līdzakļiem 3,2 miljārdi eiro un divas, 12 preferences. Un uh, vēl ar vienu jāsaka, ka situācija ir nestabila. Ir īpaši, kas attiec uz iekšējo pieprasījumu Ukrainā. Un struktūrāli ir, uh, tad, protams, arī korupcijas problēma, un uh, tā tiek risināta, ir ieriekots uh, pretkorupcijas vienības birojas, uh, tur ir Jānis Priekšnieks un arī ir nodoms eh, iecelt eh, pretkorupcijas eh, advokātus. Mēs ceram, ka šī struktūra tiešām būs arī iedarbīga. Un mēs runājam ar atbildīgo un ar tirniecības ministru un ar uh, prezidentu. Tas noteikti būs jautājums, pie kura mēs turpināsim strādāt. Ir tīpaši 1. janvāri, no 1. janvāra 2016. gada kad stāksies spēkā CFTE, un tad būs arī sadarbība par Ukrainu, Krieviju. 5. oktobrī bija, mēs, tika parakstīts arī tirniecības īstenošanas noliekums, un līdz ar to tas virzās pa labu ceļu pēc parlamentu lēmumu, kas tika pieņems 9. septembrī. Bija arī delegācija uz PTO fórumu. Izmantojām izdevību diskutēt ar kolēģiem no citām valstīm. Bija arī publiskas diskusijas par uh, tirzniecības jautājumiem, kā tas darbojas. Un bija arī tikšanās ar jauno Eiropas Savienības pārstāvu vēstnieku PTU Ženēvā. Visu kopā ņemot. Tur ir optimistiska perspektīva, kas attiecas uz iespējamo ministru konferenci Nairobi, PTO. Tur tomēr ir vēl tomēr daudz, kas jādara, lai tas viss vainagotos ar panākumiem. Un kā pēdējais paziņojums, es uzskatu, tas ir ļoti iepriecinoši, un tas mums uh, būs tā kā pārēja uz eh, citu darbkārtības punktu, kā ir uzsāktas oficiālās sarunas ar Tunisiju par visaptverošu tirzniecības un investīciju nolīkumu, kas ņemot vērā situāciju arā pavasara valstīs un tajās valstīs, kurā vismaz ir zināma stabilitāte, tur būs iespēja panākt attīstības stabilitāti, un tas būtu tā kā tāds centrālais uh, balstu, atbalsta punkts, lai panāktu spēcīgu, ilgspējīgu ekonomisko attīstību. Tādēļ es tieši šo vēlos īpaši uzsvērt. Trešais punkts. Tas arī ir informatīvs punkts. Koordinātoru sanāksmē pieņēmām lēmumu sanāksmu kalendāru 2016. gadam. To jūs šeit redzat, nu līdz ar to jau publiski. Un līdz ar to mēs esam nonākuši jau pie ceturtā punkta kas eh, saskaras ar eh, paziņojumu par Tunisiju. Mums ir bijušas eh, vairākas diskusijas par nepieciešamību mainīt Eiropas Savienības tirniecības politiku. Mēs ar Paskālu Lamī esam diskutējuši, esam diskutējuši Namiet Venīmī, viņš ir OECD ģenerāla direktora vietnieks un es priecājos, ka šodien pie mums ir Bernārs Hojērs, Eiropas Investīcija bankas prezidents, lai runātu tieši par šo jautājumu, un ņemot vērā migrācijas plūsmu, kas Eiropas Savienību ir eh, nostādījusi milzīga izaicinājuma priekšā, kas, ar ko ir jātiek galā. Tas ir vēsturisks uzdevums. Protams, tas ir jautājums par ekonomiskās attīstības atbalstu, īpaši Āfrikā. Šis jautājums līdz ar to ir aktuāli darba kārtībā. Esmu cieši pārliecināts, ka migrācijas izaicinājumi nebūs iespējami bez mainītas eh, tirniecības un investīcija politikas, lai nodrošinātu ekonomisko attīstību Āfrikas valstīs un Āzijas valstīs. Turklāt šajā jautājumā īpaša nozīme ir investīcijām. Un varbūt pats būtiskākais svīras faktors ir uh, Eiropas investīcija banka, lai sniegtu šo atbalstu. Un uh, tās prezidents Hajerkungs Protams, viņš strādā gan pie ekonomiskiem jautājumiem, bet arī politiskiem jautājumiem. Viņš, piemēram, bija valsts sekretārs Vācijas Federālās Republikas ārlietu ministrijā, tur strādāja arī pie Eiropas jautājumiem, ar Eiropas jautājumiem. Eiropas Investīcija banka spēlē centrālu lomu, atbalstot uh, ārzemju tiešās investīcijas un varbūt tā var spēlēt arī lomu diskusijās par jaunajām tirzniecības stratēģijām, ko, par kur lēmumu pieņēma vakar Eiropas komisijas lēmumu. Māstrēms kundze arī šodien būs šeit komitejā un prezentēs šo jautājumu. Es priecājos, Hajer kungs, ka jūs esat pie mums šodien un runāsiet par jūsu bankas ārējām prioritātēm, it īpaši par eh, ekonomiskās eh, attīstības stiprināšanu un tieši MVU darbības atbalstu. Lūdzu, jums vārds. Sisnieks, paldies priekšādētāji. Dāmas un kungi, es, es domāju, ka būs, jums nebūs iebadam, ka es runāšu tomēr angļu valodā, jo, lai mani darbinieki saprot, ko es teikšu. Paldies par ielūgumu uz šo komiteju. Manuprāt, tā ir pirmā reize, kad eh, kāds Eiropas Savienības bankas priekšsādātājs ierodas šajā komitejā un ir tiešām pēdējais laiks to darīt, jo ir daudzas sadarbības jomas starp Eiropas parlamentu un EIB, un šī sadarbība būtu jāpaplašina. Un man ir iespējas, ka pēdējo nedēļu un mēnešu notikumi kopš 15. gada um, pēdējā ceturkšņa sākuma, kas uh, sākās ar attīstības samitu Adisabebā, uh, Tad bija ANO ilgspējīgas attīstības samits Ņujorkā un eh, Pasaules bankas un SVF eh, tikšanās Limā pagājušā nedēļas nogalē, un tad COP21 sarunas, kurām jānonāk pie pozitīva risinājuma eh, Parīzē. Un šī ir tāda notikuma secība, kurā mēs esam cieši iesaistīti. Uh, Un um, tiešām uh, iedrošinoši konstatēt, uh, tā īsi sakot, ka vismaz Ņujorkas uh, ilgtspējīgas attīstības mērķus samita laikā kļuva skaidrs, ka ANO kontekstā vismaz pirmo reizi kopš es piedaros šajās sanāksmēs, un tie ir 25 gadi, es redzēju tādu visaptverošu, holistisku pieeju un skatījumu attiecībā uz izaicinājumiem kas ir jārisina. Mums ir dažādi izaicinājumi, cīņa pret nabadzību, jautājums par ūdens apgādi, gan par dzeramā ūdens uh, apgādi, gan notekūdeņiem, un uh, ir arī migrācijas jautājumi, klimata jautājumi, un līdz šim ANO kontekstā šie jautājumi visi tika skatīti atšķirti, atsevišķi. Uh, Un beidzot ir tāda vienota pieeja, kopīga pieeja uz visiem šiem jautājumiem. Un tas tiešām man uh, rada cerības. Un es domāju, ka Eiropas Savienība eh, arī varēs iesaistīties aktīvi šajos jautājumos, jo īpaši finansējuma ziņā. Un mēs arī koncentrējamies uh, darbā pie šiem jautājumiem. Nākamgad uh, Eiropas Savienībai un dalību valstīm būs jālēmi par EIB eh, e ārējā aizdevuma mandātu, un mēs eh, noteikti turpināsim atbalstīt eh, Eiropas Savienības ārlietu politikas līdz šīs finanšu perspektīvas beigām, un tās ir ārējās politikas, kas varētu kļūt par upuri finanšu un ekonomikas krīzei un um, Eiropas Savienības uh, tagadējai tendencei pievērsties iekšējām lietām. Tas, manuprāt, būtu bezatbildīgi, un es domāju, ka mums ir jāturpina mūsu aktivitātes ārpus Eiropas Savienības, un uh, prezentācijas beigās uh, došu vairākus piemērus. Jūs minējāt Ukrainu, un tur mums, protams, ir jādarbojas ļoti aktīvi. Vispirms par uh, makroekonomisko situāciju izteikšos īsi, jo jums tas ir zināms. Uh, Viss Līmas ziņojums eh, runāja par to, ka vājā situācija jaunatīstības tirgos eh, ietekmēja arī eh, diskusijas Ņujorkā un ietekmēs arī Eiropu. Tātad ir lēna izaugsme, zema gaidāmā inflācija, uh, 0% likmes, un visi šie aspekti rada bažas. Izaugsme Eiropā ir zema, vāja, daļēji eh, krīzes seku rezultātā, piemēram, eh, prasmes ir eh, zudušas, tas, manuprāt, ir par zemu novērtēts, un ir arī struktūrāls vājums gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Un uh, Eh, dažādos tirgos ir problēmas. Tātad īsi sakot, ka ir jāturpina eh, pūliņi pabeigt eh, vienoto tirgu. No tā vēl esam ļoti tālu. Ir vajadzīga kopīga Eiropas darbība, lai pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu un padarītu tirgu noturīgāku pret dažādiem triecieniem. Kapitāla tirgus savienība uh, Eh, tiek eh, veidota, un tā būs svarīga, lai novērstu sadrumstalotību. Ir jāinvestē enerģijas un transporta tīklos, lai eh, veicinātu ekonomikas attīstību, un ir arī jāinvestē kritiskajā infrastruktūrā, kā piemēram IKT, un jāizmanto arī um, fiskālie instrumenti, lai veicinātu iekšējo pieprasījumu. Tie, starp citu, bija arī faktori, kas noveda pie Junkera plāna izstrādes, un Junkera plāns uh, bija balstīts uz atziņu, ka tagad uh, astoņus gadus ir bijušas pārāk zemas investīcijas Eiropā. To, kopš 2007. gada eh, par 20% ir samazinājušās investīcijas un eh, uh, um, palikuši šajā zemajā līmenī. Tātad astoņi gadi pārāk eh, zemas investīcijas un uh, jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē kapitāla tirgumu. Un to vēl pastiprina tas, ka praktiski gadreiz eh, divus gadu desmitus eh, ir eh, inovāciju plaisa. Nav īstenots inovācija aktivitātes. Attīstībā, pētniecībā, pat pamatizglītībā uh, Uh, šis finansējums uh, ir nokrities zem 1,5-1,8% no IKP, un tas ir mazāk nekā mūsu konkurentiem uh, Dienvidaustrumāzijā, un nerunāsim nemaz par Ameriku. Tātad šis te iztrūkums investīcijās novad pie būtiska Eiropas konkurētspējas zuduma. Banka un mūsu uh, pakļautais Eiropas investīciju fonds aktīvi darbojas šajās jomās, atbalstot kapitāla tirgu un investīcijas infrastruktūrā, kas ir vajadzīgas uh, ekonomikas attīstībai un kohēzijai. Jūs zināt, ka banka pirmo reizi pēc daudziem gadiem uh, saņēma kapitāla palielinājumu, tas bija pirms četriem gadiem un mēs varējām tad uh, pārbaudīt tos instrumentus, kurus tagad īstenojam Junkara plāna ietvaros, un var jums ziņot, ka uh, Tad, kad mēs eh, sākām šo avantūru, ja tā var teikt, šo kapitāla palielinājumu, tad mēs spējām piesaistīt trijos gados 180 miljārdus eh, privāto investīciju. 2015. gada decembrī tas, eh, šis posms beigsies un varu jums ziņot, ka 10 miljardu kapitāla palielinājums uh, sasniedza 180 miljārdu uh, eiro investīciju piesaistīšanu. Tātad uh, es domāju, ka varam būt optimistiski attiecībā uz Junkara plāna mērķiem. Tur ir cita veida investīcijas, bet es domāju, ka varam būt optimistiski. Tagad par ārējām politikām. Papildus uh, finansējums, ko atbalsta EFSI, tiek izmantots tikai 28 dalībvalstīs, bet tas nenozīmē, ka mm, mēs novēršamies no pārējās pasaules 50 uh, gadus. Uh, EIB ir veikusi investīcijas ārpus Eiropas Savienības infrastruktūras un klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Uh, Vairāk kā 7 miljārdi 2014. gadā tika sniegti uh, Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, uh, arī Āzijā un uh, eh, Latviņamerikā un AKK valstīs tika investēts. Tas ir uh, būtisks apjoms atbalstot Eiropas ārējās politikas, un mēs uh, arī turpmāk ceram, ka varēsim vairāk kā 10% no mūsu kopējiem aizdevumiem sniegt šīm valstīm. Un godīgi sakot, uh, Es ceru arī uz jūsu atbalstu šajā jautājumā, jo ierobežot eh, bankas aktivitātes ārpus Eiropas Savienības eh, uz 10% no eh, mūsu darbības apjoma, tas vairs nav um, atbilstoši tagadiem apstākļiem. Uh, um, jācīnās pret klimatu pārmaiņām, jārisina migrācijas jautājumi, attīst, ilgspējīgas attīstības jautājumi. Un uh, paraugieties uz apmeklējumiem, ko Tuska kungs vai Junker kungs vai Mogherini kundze uh, īsteno, kad viņi dodas ārpus Eiropas Savienības, viņi uh, Uh, sola visādas uh, projekts, un tāpēc mums ir vajadzīgs jūsu uh, atbalsts, lai stiprinātu Eiropas Savienības ārējo aizdomu mandātu, lai šie, šī darbība varētu būt pietiekama aktīva, lai sasniegtu vismaz ilgspējīgas attīstības mērķus un klimata mērķus un mūsu galvenos mērķus, kad ir runa par tirzniecības politiku. Tas dod būtiskus ieguvumus uh, Uh, Eiropas Savienībai uh, enerģijas un transporta jomā, investējot infrastruktūrā un sniedzot uh, zināšanas, mēs prasām, kandidātu, palīdzam kandidātu valstīm sasniegt Eiropas Savienības standartus. Mēs arī parādām, ka Eiropas Savienība ir vadošā cīņā pret klimatu pārmaiņām, uh, un Eiropas investīcija banka veicina arī starptautisko tirzniecību un veicina Eiropas eksportu un ļauj arī piekļūt jauniem tirgiem mūsu uzņēmumiem. Un tādējādi mēs arī veicināsim Eiropas eh, konkurētspēju. Un ļaujiet man pateikt, uh, atklāt, ka Limā nedēļas nogalē Pasaules bankas tikšanās laikā mm, galvenā runa bija par klimatu un, godīgi sakot, um, um, bija skaidri redzams, ka Eiropas investīcija banka ir uh, pirmajās rindās finansējot klimatu pasākumus. Un 25% uh, no mūsu uh, investīcija apmēra uh, ies klimata mērķiem un ārējos pasākumos mēs līdz 2020. gadam esam paredzējuši 35% uh, paredzēt šiem mērķiem. Bet tas ir uh, jāstiprina un uh, jākonsolidē ar papildus darbībām. Un tagad pievērsīšos tam, kas varētu interesēt šo komiteju. Uh, Mēs piedāvājam eh, dažādas aizdevumus eh, MVU, arī sadarbībā ar trešajām valstīm. Mēs varam dot arī ilgtermiņa finansējumu eh, kaimiņu valstīs tajos jautājumos, kas ir mūsu aizdevuma mandātā. Un Un piemērs no Eiropas Investīcija bankas atbalsta um, Eiropas uzņēmumu uh, tālākai uh, starptautiskai attīstībai 2014. gada oktobrī uh, divas uh, institūcijas uh, izveidēja kopēju finansējumu fondu, uh, lai atbalstītu MVU uh, no Latīņamerikas un citām valstīm, kas vēlas uh, investēt uh, Eiropas Savienībā un arī Eiropas Savienības uzņēmiem, kas grib darboties šajos reģionos. Dāmas un kungi, kā jau sākumā es minēju, ieved runā, uh, kaimiņu valstu atbalsts ir izšķirīgi svarīgs Eiropai. Un, uh, šī pēdējā bēgļu krīze ir pēdējais atgādinājums, cik ļoti mēs viens no otra esam atkarīgi. Uh, Un uh, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ir šī holistiskā pieeja, ko es minēju. Miers un labklājība Eiropas Savienības tuvākajās kaimiņu valstīs ir priekšnosacījums arī mūsu pašu mieram un labklājībai. Un tāpēc uh, EIB uh, pievērš tik lielu uzmanību šo valstu uh, investīcijām. Tie ir tie eh, projekti, investīcija projekti, kas ir vissvarīgākie. Tā pašā laikā traģiskie notikumi Sīrijā un Ukrainā atgādina arī, cik eh, trausla ir eh, situācija kaimiņu valstīs. Un investīcijas tomēr ir, tātad investīcija vajadzības ir ļoti liela šajās valstīs, lai palīdzētu valstīm atgūties. Uh, Banka var sniegt uh, atbildes uz uh, jauno sociālo un ekonomisko situāciju, un esam snieguši arī aizdevumus uh, darba vietu radīšanai un sociāli līdzsvarotai attīstībai. Vairāk tie ir bijuši vairāk kā 40 miljārdi eiro pēdējo desmit gadu laikā. Austrumu kaimiņu valstis arī ir mūsu uh, interešu zonā 1,1 miljards eh, ir sniegts un 1,4 miljardi ir paredzēts šogad. Kā jūs zināt, Ukraina, Moldova un Grūzija pārakstīja asociācijas nolīgumus ar Eiropas Savienību, un tur ir iekļauta arī eh, brīvās eh, tirzniecības zonas nolīguma ieviešana. Uh, un tur ir eh, paredzēti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību ir paredzēts ieviest eh, DCFTA, lai atbalstītu MVU un arī mikro uzņēmumus. Galvenais mērķis ir ņemt vērā tirgus vajadzības šajās valstīs, eh, pamazām atceļot barjeras un nodrošinot pienācīgus apstākļus, lai MVU šajās valstīs varētu pielāgoties Eiropas standartiem. Uh, Šo valstu vidu Ukraina būs lielākā EIB programma līdzekļu saņēmēja, e, ieviešot DCFTA. Mēs esam uz laba ceļa e, sniegt Ukrainai e, par, par solīto finansējumu, un tas ir Eiropas atbalsta paketes ietvaros. Varu ziņot arī, ka tikko ar Pasaules bankas priekšsādātāju parakstīju vienošanos Limā palīdzēt atbalstīt uh, gāzes iepirkumu Ukrainai. Šī nav tāda viennozīmīga lieta. Jā, drīz uh, Ukrainā um, būs ļoti augsts, jo gāzes uh, resursi pietiks līdz janvāra vidu, un, protams, mums lūdza palīdzēt šajā draudīgajā situācijā, un ja mēs paraugāmies uz bankas statūtiem, kas ir balstīti uz Eiropas līgumiem, jo banka ir arī uz to balstīta. Mēs konstatējam, ka mēs nevaram uh, palīdzēt finansēt gāzes iepirkumus, uh, jo mūsu definīcija ir ļoti skaidra, bet mēs esam atraduši tādu ļoti radošu risinājumu. Uh, Pasaules bankai ir iespēja palīdzēt uh, Ukrainai, uh, lai finansētu gāzes uh, iepirkumus, lai uh, nebūtu tā, ka apkur vienkārši tiek atslēgti janvāra vidū. Un uh, Pasaules banka ir pilnībā uh, jau iesaistīta projektos Ukrainā, viņi ir visi iztērējuši, un ko mēs darījām, mēs pārņēmām Pasaules bankas vadīto projektu garantijas Ukrainā. No otras puses, atbrīvojot Pasaules bankas, uh, bilancē līdzekļus, lai varētu finansēt uh, gāzes iepirkumu. Tātad tā ir ļoti konkrēta, konstruktīva sadarbība starp divām finanšu institūcijām, šoreiz starp EIB un, uh, un Pasaules banku. Ar to arī beigšu. Un tomēr pāris vārdu vēl par uh, Ķīnu un Āzijas infrastruktūras investīciju banku. Protams, ka mums ir jāspēlē zināma loma Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībās, jo īpaši pēc augstā līmeņa ekonomiskā un tirzniecības dialoga, kas uh, pirms dažām nedēļām notika Pekinā. Gan jūs, gan Ķīna esat uh, apņēmusies uh, um, radīt sinerģiju starp Ķīnas uh, zīda ceļa iniciatīvu un Eiropas uh, plānu. Uh, un tas notiek jau samitā šeit Briselē, augstā līmeņa dialogā Ķīna uh, kļuva par pirmo uh, valsti ārpus Eiropas Savienības, uh, kas apņēmās veikt investīcijas, un tagad ir kopīga darba grupa un ir parakstīts vienošanās, mm, saprašanās memorāns par šo darbību. Eiropas Investīcija banka arī ir iesaistīta šajās iniciatīvās. Papildus tam Ķīnas uh, un citas iestādes lūdzu, un mēs dosim uh, arī savas zināšanas, savu ieguldījumu, uh, nosūtot augst līmeņa ekspertus, kas sniedz konsultācijas par caurskatāmību un izvērtēšanu un finanšu politikām. Mēs tieši sadarbojamies ar um, dažādās jomās, kā iepirkums, vide un sociālā atbildība. Tad, kad banka būs izveidota, mēs uh, meklēsim iespējas uh, līdzfinansēt infrastruktūras projektus, un uh, no šī skata punkta ir ļoti pozitīvi, ka mēs jau no paša sākuma palīdzam ķīniešiem izstrādāt, izveidot šo banku saskaņā ar mūsu noteikumiem, runājot par sociālajiem vidas kritērijiem un iepirkumu kritērijiem. Tātad mēs šeit eh, ļoti labi darbojamies un gatavojam eh, sadarbību ar šo banku, kas ļoti drīz būs eh, ļoti svarīga un redzama. Ar to arī beigšu un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja varēšu, un ja nē, tad solu jums detalizētākas rakstiskas atbildes. Paldies par uzmanību. Thanks a lot, Mr. Hoyer. Uh, Paldies, Hojera kungs. Patiešām tas bija visaptvarošs izklāsts par jūsu darbu, kas ir ļoti nozīmīgs. Ir pieteikušies vairāki runātāji. Pirmais - Daniels Kaspārī, viņš ir atbildīgais no tautas partijas grupas. Priekšādātā kungs, Hojera kungs, liels paldies, ka varējāt šodien ierasties. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmais. Jūs runājāt par mazu un vidēju uzņēmumu finansēšanu. Pašlaik parlamentā esam noteikuši mērķi šo jautājumu vairāk skatīt eh, mūsu ārējās tirdzniecības attiecībās. Kāda praktiski ir jūsu pieredze? Jūs vairākas reizes pieminējāt arī pakalpojums, ko jūs sniedzat šajā jomā. Uh, Varbūt mēs varētu kaut ko šeit mainīt, varbūt varētu mēs vairāk padomāt par likumdošanas pasākumiem un arī par organizatoriskiem pasākumiem jūsu iestādē. Tātad, vai ir kādi mājas darbi, ko mums kā likumdevējiem vajadzētu izdarīt, lai jums palīdzētu? Otrais Jūs uh, diskutējāt, ar, diskutējāt arī par um, investīciju aizsardzības mehānismiem, proti mēs diskutējam par to šeit Eiropas parlamentā. Kā mēs to varētu nodrošināt ar starptautiskiem nolīgumiem un cik tālu tas ir svarīgi jūsu darbā? Uh, Tātad, vai investīciju aizsardzības eh, nolīkumi varētu kaut kādā veidā pavājināt pašreizējo situāciju, un vai ir arī kādi nosacījumi, eh, kas ir jāizpilda, lai jūs varētu piedāvāt savus aizdevumus? Nākamā Kirtons Darlings kundze. Paldies! Atkārtošos eh, vēlreiz to, ko teica pārējie. Paldies tiešām, ka varējāt ierasties uz mūsu komitejas sanāksmi. Es arī saprotu jūsu uh, aicinājumu padomāt par to, ka izaicinājumi ir daudz lielāki nekā jūsu kapacitāte, un lēmumu pieņēmējiem to vajadzētu ņemt vērā. Šķiet, ka pašlaik ir vērojama tendence visu uh, nogrūst uz EIB, nedomājot par to, uh, kas notiek citur. Es gribētu runāt tikai par vienu, bet ļoti plašu tēmatu. Gribētu dzirdēt, kādas ir jūsu domas par to. Proti, te ir runa par ilgspējīgas attīstības un sociālu kritēriju nozīmi, jo īpaši AKK valstīs. Pašlaik tiek gatavoti partnerības nolīgumi ar vairākiem Āfrikas reģioniem. Mani interesētu lūkāts jautājums. 15% no šī uh, ārējā EIB mandāta tiek eh, tērēts tieši AKK valstīs. Kā EIB varētu kļūt par spēcīgu partneri, lai atbalstītu ilgspējīgās attīstības dimensiju šajās, šajās partnerības nolīgumos? Un eh, pēc jūsu pieredzes, vai šie kritēriji darbojas praksē, kā tas tieši notiek attiecībā uz projektiem un uz eh, aktivitāšu atlasi aizdevumiem? Tagad saistībā ar eh, Daniela Kaspārī teikto par MVU, kā mēs eh, varētu labāk palīdzēt mikro uzņēmumiem. Šie uzņēmumi spēlē ļoti nozīmīgu lomu ilgspējīgā attīstībā, jo īpaši attīstības valstīs. Paldies, nākamais ir eh, Šalts kungs no Kreiso politiskās grupas. Paldies priekšādātāji, paldies, Hoira kungs, ka varējāt ierasties, liels paldies arī par Um, ārkārtīgi atklāto veidu, kā jūs uh, runājāt par jūsu uh, galvenajiem darbu uzdevumiem. Trīs jautājumi. Jūs norādījāt arī uz Eiropas kaimietiecību politiku un EIB lomu. Nesen ar komiteju bijām Kievā un tur tikāmies ar mm, uzņēmēju padomas pārstāvjiem. Uh, tad, tad mēs runājām par to, kā e, šeit darbojas Ukrainas e, konstitūcija, un viņu galvenais mērķis ir nodrošināt e, uzņēmē darbības attīstību, gan mazo, gan lielo uzņēmumu darbību Ukrainā. Šķiet, ka te e, ir arī EIB finansējums paredzēts šai programmai. Gribētu zināt, vai šie kritēriji ir kaut kādā veidā saistīti ar mm, reformām, kas ir vajadzīgas Ukrainā, un vai šeit tiek ņemti vērā tikai tirgus ekonomikas kritēriji, vai arī tiek domāts par sociālo ietekmi. Darba tiesību akti Ukrainā, kas ir pieņemti pirms kāda pusotra gada, arī ir jāņem vērā, un tas, kas pašlaik vēl nav zināms, ļoti satrauc darbaņēmējs. Otrs jautājums par Volkswagen. Ir vairāki izteikumi, ka EIB nepieprasīs izsniegto kredītu 4 miljārdu apmērā, jo tas eh, sarežģītu situāciju. Es eh, gribētu zināt, kā jūs varat pamatot to, ka jūs nepieprasīsiet šīs kredītlīnijas apmaksu? Vai tiks veikti kādi ilgspējīgi pasākumi, lai uh, sektu šos zaudējumus. Galu galā EIB finansējums ir vajadzīgs arī citiem projektiem. Mums ir uh, jāsaprot, uh, kā likumdevējam, kas īsti notiek šajā situācijā. Un trešais jautājums. Pagājušajā nedēļā pieņēmām rezolūciju par Azerbaidžānu. Šeit ir runa par to, ka komisijai tiek prasīts pārtraukt visu palīdzību, kas nav saistīta ar cilvēktiesību pasākumiem, ar tieši cilvēciskiem kontaktiem. Un tātad visi šie pasākumi tiek pārtraukti līdz brīdim, kad pamatiesību un cilvēktiesību aktīvistu situācija šajā valstī nebūs uzlabojusies. Kāda ir EIB loma un kā jūs šeit iesas, iesaistāties tādu jautājumu risināšanā kā izglītība un veselības aprūpe? Paldies, tagad Moskas konze no sociāldemokrātu politiskās grupas. Paldies, es arī vēlētos jums pateikties par to, ka varējāt šodien pie mums ierasties. Es ļoti augstu novērtēju to, ka jūs runājāt par plašāku koordināciju ar citām politikas jomām un sadarbību ar citām Eiropas iestādēm, lai nodrošinātu konsekvenci cilvēktiesību jautā, jautājumos, kā arī demokrātiskās stabilitātes un cit, citās politikas jomās šajās valstīs. Mans pirmais jautājums ir vispārīgs. Es gribētu jautāt par to, ko jūs minējāt par migrantiem, par klimata pārmaiņām, par svarīgajiem eh, notikumiem, ar kuriem mums vajadzēs tikt galā, proti mums ir vajadzīga spēcīgāka stratēģija Āfrikā. Šajā sakarībā es gribētu zināt, kāda stratēģija mums pašlaik ir. Uh, Vai jūsu iestāde var nodrošināt plašāku palīdzību citām valstīm, ņemot vērā to, ka šīs valstis ir daudz svarīgāki partneri, mēģinot eh, tikt mums galā ar, ar, ar lieliem izaicinājumiem? Otrs jautājums saistās ar Jemenu. Šī e, bija viena valsts, kas eh, piedalījās mūsu partnerībā. E, Es gribētu zināt, kādas ir mūsu attiecības ar šo valsti un kā jūs sadarbojaties ar Jemenu, ņemot vērā situāciju, eh, kādu pašlaik piedzīvo šī valsts. E, lūdzu, piesakieties runāt, bet tad man būs eh, jāslēdz runātājs saraksts. Trīs runātāji, bet lūdzu izsakieties īsi, pretējā gadījumā mēs nedzirdēsim atbildi. Desarneses kundze. Paldies priekšādētāji, pavisam īsts jautājums par uh, eh, pamatkritērijiem. Vai varētu iedomāties, ka EIB vispirms ir jāņem vērā Eiropiešu intereses un jāaizsargā Eiropiešu intereses? Agrāk, tad, kad eh, tika runāts par saules bateriju finansēšanu Ķīnā, eh, šķiet, ka EIB eh, vajadzēja uzdot sev jautājumu, kādā veidā notiks šāda finansēšana, vai finansējot uh, saules baterijas Ķīnā, mēs eh, šeit eh, nenodarīsim kaitējumu Eiropas eh, šai industrijai. Lūk, mans jautājums, kādā veidā tas tiek darīts, kāda šeit ir kritērija. Borelī kungs, paldies, es gribēju uzsvērt tiesiskumu un cauredzamības jautājumus. Tas vienmēr ir svarīgākais punkts, kad mēs domājam par EIB lielām investīcijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums finanšu tirgo, bet šeit ir jūtami trūkumi. Pirmkārtām šādos vēsturiskos brīžos iestādēm ir jānodrošina caurredzamība un noteikumu ievērošana. Caurredzamība nozīmē to, ka pilsoņiem ir pavisam skaidri jāzina, kāda ir EIB loma, un ir jāsniedz arī skaidrāka un konkrētāka informācija pilsoņiem. Paturot to visu prātā, es gribētu zināt, kādus mehānismus esat izveidojuši, lai kontrolētu šo uzņēmumu tiesiskumu, tātad tie uzņēmumi, kurus jūs finansējat. Kāda veida kontrols tiek piemērota šiem uzņēmumiem? Šādā ļoti delikātā ekonomiskajā situācijā Eiropā mums vajadzētu pietiekami labi pārbaudīt lielos multinacionālos uzņēmumus, lai pārliecinātos, ka uh, šie uzņēmumi neiesaistās uh, ne, neskaidru uzņēmumu finansēšanā. Fernāda Kungs. Paldies, priekšādētāji. EIB prezidents ir ieradies pie mums, eh, lai ar mums apspriestos, tas ir patiešām uh, iesvēdīgi. Es gribētu runāt par Ukrainu, par migrantiem, par Junkeru plānu. Pirmkārtām par Ukrainu. Pašlaik E, Eiropas e, tirgi cieš no brīvās tirzniecības nolīgumiem, tātad te ir runa par transatlantijas nolīgumu un arī par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Moldāviju, Grūziju, Merkusuru, Kanādu un tagad ar Ukrainu. Ukraina ir valsts, kuru jūs vēlaties palīdzēt finansēt, šeit vairāk ir politiski iemesli, nevis ekonomiski. Šī ir valsts, kas piedāvā uh, radošanas izmaksas, kas ir par 25 līdz 40% mazākas nekā Eiropā. Un tātad te ir runa galvenokārt par lauksainiecības tirgu, par migrāciju. Jūs pieminējāt arī klimata pārmaiņu problemātiku, bet attiecībā uz migrantiem gribētu teikt, ka galvenais cēlonis šeit ir karš. Tieši karš noved pie migrācijas, pie lielajām bēgļu plūsmām. Mums vajadzētu būt godīgiem. Galvenokārt, protams, tie runa arī par ekonomiskiem migrantiem. Vai mums vajadzētu to veicināt Eiropā? Vai šīs investīcijas, eh, ko EIB varētu veikt, nevarētu novirzīt šīs krīzes pārvarēšanai? Par Āfriku. Kāda ir atlases kritērija jūsu projektiem? Uh, Mums vajadzētu izvairīties no tā, lai EIB nefinansētu lielos multinacionālos uzņēmumus, kas meklē pēļņu, nevis mēģina attīstīt vietējo ekonomiku. Mums vajadzētu arī uzmanīties, lai EIB neiesaistās dabas resursu eh, šķērdēšanā. Par Junkara plānu. Protams, mēs vēlamies lielāku caurredzamību un redzamību. Pašlaik eh, trūks skaidrības par projektu atlasi un arī par idejām, kādas EIB vēlas atbalstīt. Vai jums jau ir kādi nākotnes plāni? Jūs runājāt par Ukrainas eh, situāciju, bet varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par eh, saviem turpmākajiem um, darbības ceļiem. Paldies! Un vēl divi papildi jautājumi. Pirmkārtām, 10% no budžeta tiek ieguldīti ārējā dimensijā. Jūs teicāt, ka ar to ir par maz. Cik īsti jūs tad vēlētos? Un otrais ir arī globālas diskusijas par jaunu režīmu investīciju politikai. Tātad te runa par ilgspējīgumu, tika pieminētas arī cilvēktiesības. Komisāres šodien eh, mums prezentēs jauno tirzniecības stratēģiju, kur tiek pieprasīta arī jauna pieeja investīcijām, tiks runāts arī par labas pārvaldības jautājumiem, korupcijas apkarošanu. Vai pastāv kāds startautisks ietvers, kas tiek izmantots, lai izveidu, izveidotu jaunu globālu investīciju režīmu? Jā, paldies. Eh, tagad jums būs liela pacietība vajadzīga. Mēģināšu uz to visu atbildēt. Bet man jāsaka, ka es nevarēšu uz visiem jādiem atbildēt, un atsevišķos gadījumos es varbūt vēlāk sniegšu atbildes ar man darbinieku palīdzību, jo man vienkārši nav aktuāla informācija. Piemēram, jautājums, kas attiecās uz Azerbaidžānu, kur mēs samērā mums maz tirniecības uh, eh, ekonomisko attiecību, bet uh, arī daži aktuāls tomēr ir. Un vicepriekšētais bāns priekšsēdēju šajās dienās bija Azerbaidžānam, pagaidām vēl nav atbilde par to, kāds bijis šis brauciens. Protams, arī par eh, enerģiju galvenokārt šeit būs runa. Mēs eh, nevaram būt pārstāvēt visur. Ar 10% no eh, biznesa apjoma mēs esam vislielākā attīstības banka pasaulē. Tas nav maz bankai starp šādām multilaterālām bankām un galvenokārt investīciju bankām. Mēs esam galvenokārt investīciju bankā, jo mums vārds pasaka. Protams, ka mēs esam banka un kādreiz mums tas ir eh, jāpaskaidro augsta līmeņa politiķiem, kancleriem un citiem. Jā, mēs aizdodam banku un mēs vēlamies naudu atpakaļ. Mēs vēlamies ar procentiem naudu atpakaļ. Jo šādas ir Eiropas nodokļu maksātāja intereses. Nevienu centu no šīs naudas, ko mēs aizdodam, uh, nenāk no budžeta. Tas nāk no kapitāla tirgus, tirgiem. Mums ir jārefinansē katrs, katra lieta starptautiskajā. Katru gadu mēs aizdodam 16-19 miljārdus eiro no starptautiskajiem kapitāla tirgumiem. Tas prasa uh, investoru uzticību tajos projektos, ko mēs finansējam citiem, viņi mums nedod šo naudu. Tā ir viena no garantijas drošībām, jo ja mēs rīkotu neefektīvi, tad investori uh, reaģētu paniski. Un es domāju, ka jūs varat lasīt par rētieku aģentūrām, bet mēs uh, raugāmies ļoti precīzi uz šiem jautājumiem, tā kā, lai būtu šīs garantijas, lai tas būtu drošas. Jautājums par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tas ir ļoti būtisks. Banka 2014. gadā 280 tūkstošus mazos vidējos uzņēmumus eh, no jauna finansēja. Protams, ka tā ir milzīga summa, 280 mazie uzņēmumi, un tā kā mēs esam tāda ļoti efektīva banka, un esam tāda ļoti apjomīga, mēs esam divi pus. Eh, pasaules bankai ir 18 tūkstoši eh, darbinieku, mums ir mazāka, un tā kā mums nav tik daudz, eh, tik apjomīgs šie darbinieku skaits, tad mums MVU, vai nu mēs to darām ar investīciju fondiem, kuru mēs piedalāmies, vai arī ar partnerbankām. Tādēļ galvenie jautājumi ir vērsti par eh, mūsu attiecību un konkrēto sadarbību ar mūsu partnerbankām. Palīdzības sniegšana, ko mēs varam dot salīdzinoši ir ierobežota, un tas koncentrējas būtībā uz biznesa modeļa būtisko jomu, proti visu, ko mēs darām. Tas nozīmē, kā tiek savienots aizdošana, tas ir normāli bankai, proti Eiropas Savienības resursu izmantošana un konsultācijām. Konsultatīvie padomi ir eh, izšķirošie aktivitātēm, ir īpaši MVU, ir īpaši, kas eh, darbojas starptautiskajos tirgos, tiem bieži vien ir vajadzīgs arī konsultatīvā kapacitāte. Mēs nevaram tieši to piegādāt, nodrošināt, bet to mēs darām ar atbalstu, ar kameru palīdzību un citā veida organizācijām, kas darbojas ekonomikā, un tur ir iespēja. Citādi man par šo jautājumu jāpadomā, ko es gaidu no likumdevēja, vai ko es ieteiktu. Nu, mm, es tā īsti nevaru šeit atbildēt. Investīcija aizsardzība, kas pāri kungs. Tas ir ļoti būtiski, ja es šeit atgriežos pie Desaneskundzes jautājuma. Uh, Tas bija jautājums par, eh, vai mēs paši sev nodarām ļaunumu ar noteiktām kooperācijām, piemēram, tu Ķīnu vai cit, citi partneri. Bieži vien tiek par klimatu politiskajiem mēķiem ir pretrunā, piemēram, ar konkurences mēķiem, kas mums arī ir. Tādēļ visiešākā sadarbība arī ar eh, konkurences komisāri un arī stirniecības komisāri ir ļoti būtiska. Arī sadarbība ar Ķīnu saistībā ar EFSI Atkarīgs no tā arī tur ir jāizmanto iespējas ar finansējumu Eiropas infrastruktūrai, pie, ko mēs pēdējām arī ne Eiropas partneriem, bet tā bet ir arī Ķīna, bet nekādā gadījumā nevarētu būt tā, ka tiek izpārdoti Eiropas tehnoloģija, ko nodrošina MVU, tas būtu kontraproduktīvi, tā ka tas ir vienmēr tāds līdzsvara akts. Un uh, investīcija aizsardzība uz vietas, manuprāt, uh, Tas ir pamatnosacījums tam, lai mēs vispār varam virzīties uz priekšu starptautiskajā apmaiņā. Tādēļ esmu pateicīgs Eiropas Savienībai par standārtiem SAP e jomā un eh, ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Tas ir eh, būtisks instruments. Mēs esam ļoti caurspētīgi šajā. Jūs ejot uz mūsu mājaslapu, jūs atradīsiet tur šos kritērijus, un kritērijiem ir jābūt uh, tiem ir jābūt ir ļoti reāliem, te nevar būt kaut kādi tukši kritēriji. Būtiskais eh, ar Eiropas investīcija bankas kredītiem ir, ka mūsu biznesa neapstājas tad, kad ir parakstīts kredīta līkums. Mūsu uzraudzības nodaļa raugās, pārauga to visu, kamēr tas ir eh, pabeigts. Tādēļ uh, nav pietiekami vienkārši parakstīt eh, sociālos vai vidas standārtus un, eh, un tikko esmu piešķīris kredītu, eh, tad aizmirstiet to. Nē, jums ir, tas viss ir jāsako. Un šajā kontekstā šauca kunda jautājums bija ļoti būtisks par Volkswagen, bet pirmkārt ir jānoskaidro viena lieta. Es nezinu, no kurienes jums ir šie skaitļi paziņojumā. Nav nekāds lēmums no bankas puses attiecībā par Volkswagenu ir viens skaidrs paziņojums. Mēs esam ļoti ciešās biznesa atcietībās, kas ir ļoti ilgas, ar Volkswagen ļoti rezultatīva, un Volkswagen ir viens no mm, flagmaņiem Eiropas Savienības e, autoražošanā, un e, mēs e, strādājam pamatojoties uz projektiem. Protams, mēs esam ļoti neapmierināti ar to, kas ir noticis, tādēļ, ka acīm redzot, uh, daļas no mūsu krediem var būt, bet tas vēl nav pierādīts, varētu tikt būtas izmantotas eh, tādiem mērķiem, kas neatbilst eh, klimata prasībām, Eiro, ko nu, izvirza Eiropas investīcija banka. Mums ir jāpārdaud tas, un kādas sekas tam būs pēc tam. Tas vēl nav zināms. Bet ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams saklabāt līdzsvaru šajā perspektīvā. Un Volkswagens ir atzinis, ka, ka bankas partneris kad ir runa par eh, klimatu un vidi, ir būtiski, lai viņi ievēro tos eh, kritērijus, ko viņi ir apņēmušies izpildīt, parakstot šo kredīta, eh, kredīta līgumu. Un to arī uzraudzības padome, Volkswagen un vadītāji apzinās. Tas viņam jārisina. Par jautājumu par savspietīkumu un par uh, sociālo un vidas un kritēriju ievērošanu rezultātiem. Es domāju, kad mēs runājam par savspietīkumu, uh, tad uh, mēs šeit raugāmies uz sadarbību bankām un konkurētiem pasaulē. Mēs ļoti cieši strādājam kopā ar Eiropas Savienības institūcijām, Olaf, Eiropas ombudām, revizijas palātu un uh, Tātad eh, mēs nemitīgi esam gatavi raudzīties, kā viss var virzīties labāk, bet lūdzu paraugieties, ka visi šie kritēriji, kas tiek izmanto eh, īstenoti, eh, pirms piešķiram kredīti, tie ir pieejami mājas bankā. Un, ja ir kādi jautājumi, tad es labprāt sniegšu par to visu atbildi. Arī šajā gadījumā. Tur bija vairāki jautājumi par partneriem ārpusē. Mēs esam Eiropas Savienības eh, banka, tātad Eiropas Investīcija banka. Mēs esam kopš eh, Romas. Mūsu darbs ir strādāt eh, iekšējam tirgum un izlīdzināt atšķirības starp reģioniem Eiropas Savienības. Tātad šī konverģence, tas ir mūsu darbs. Un mums ir arī saistības raugoties uz eh, Eiropadomi. Ja Eiropas padome konstatētu, ka mums ir eh, jāatbalsta biznesa attiecības ar kādu mū, no mūsu biznesa partneriem. Tāds ir mūsu darbs. Mēs jau nevaram būt visur, un mēs arī nevēlamies būt visur. Bet tas ir eh, viss ļoti sārskatāms. Par jautājumu par Jemenu. Es tikko kā piedalījos partnerības dialogā Limā Un tā bija tāda pretrunīga pieredze. Acis atveroša pieredze, jā. Un uh, mēs, uh, tas, kas ir sagādīts, tas nav nodrošināts. Un ministrs, kas atbilda par attiecībām ar Jemenu, viņš teica, ka Tas patiešām ir tāda atsatveroša pieredze, varbūt visvairāk izaicinošās partnerattiecības šajā reģionā. Par Āfriku. Vēlētos eh, to parādīt arī plašākā kon eh, kon kontekstā. Jā, vajadzētu, es jau teicu, ka mums vajag tādu visaptverošāku skatu uz lielajiem izaicinājumiem, politiskajiem, vides, eh, elektrības piegādu un visām šīm lietām. Tam visam ir jānovad pie lielākas mobilizācijas, fonda mobilizācijas. Un ja mēs reāli laukāmies uz šo valstu budžetiem, kas ir zemi, šie milzīgie izaicinājumi, raukāmies uz uh, infrastruktūru, uz uh, datu bankām. Tas viss būs ārpus uh, Eiropas, šie milzīgie pakāpeni droši vien būs ārpus Eiropas Savienības. Un to var visu nodrošina tikai mobilizēt privāto kapitālu. Un tas ir eh, tādēļ arī kāds mans kolēģis, kas eh, atbild par multilaterālo attīstību. Jā, jo instrumenti, ko EIB izmanto, tos vajadzēs izmantot, lai savāktu šo privāto kapitālu. Eh, šeit padomājiet par Junkara plānu. Tas tur ir līdzīgi. Tā vietā, lai tik daudz naudu ir ieguldīt subsīdijās, bet to vajadzētu izmantot, lai garantētu, kā, lai nodrošinātu privāto fondu mobilizāciju. Un ja tas strādātu, tad eh, patiešām varētu panākt lielas izmaiņas attīstības politikā. Tas nav vienkārši sociālās politikas jautājums. Tā ir attīstības politika, kam ir jābalstās uz eh, darba vietu radīšanu, uz inovāciju attīstību, un izaugsme. Un tas ir tādēļ mums vajadzētu spērt dros, drosmīgus soļus un raudzīties uz to, kāda turpmāk attīstība būs eh, attīstībai un ārlietās. Priekšādātais darīja visu, ko varēju. Jā, ja es kaut ko neatbildēju, tad uh, es redzēju, ka uh, varbūt visiem neatbildēt, ja mēs vēlāk atsūtīsim detalizētu informāciju. Sirsnieks, paldies, un man bija liels eh, prieks eh, par to, kas varēja būt šeit. Jā, paldies, ļoti labi, ka jūs bijāt šeit, un es domāju, ka tas ir ļoti interesanti un arī svarīgi mūsu komitejai padomāt par investīciju stratēģiju, par nepieciešamību atbalstīt eh, attīstību mūsu kaimiņu valstīs. Sirsnieks, paldies vēlreiz, un mēs drīz atkal tiksimies. Paldies! Thank you very much. Thank you. Good luck. Hallo, gut. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījamās kolēģis un kolēģi, mēs varam turpināt. Tagad varam balsot, darīsim to ļoti ātri. Jo redzu, ka komisāri jau ir atnākusi, es iznieku sveicu viņu, bet mēs ļoti ātri vēl tomēr eh, nobalsosim par vienu dokumentu, kas mums ir paredzēts, tas ir darba kārtības punkts 5. Pirms es uh, sākšu šo labprāt sveikt delegāciju no Kabaverdes. Jūs zināt, kolēģis un kolēģi, ka Kabaverde ir epas eh, daļa ar eh, Rietumu Āfriku, un tādēļ mēs intensīvi ar kolēģiem no Kabaverdes uzņemsim kontaktus, sirsnīgi sveicam mūsu Intas komitejas sanāksmē. Uh, Sabadī. Sabati kungs. Varbūt varat izmantot citu mikrofonu. Good, then kommen wir zur Abstimmung. Labi, tad balsosim. Runa ir par pašreizies tēvu Dohas attīstības programmas norises saistībā ar desmito pēdējo ministru konferenci Nairobi. Abi koautori. Ko Pablo Saba un es pats esmu, esam izvirzījuši priekšlikumu, ir grozījumi, mēs esam izstrādājuši kompromisus un uh, balsošanas saraksts uh, ir jums priekšā. Labprāt, uh, vēlētos pārbaudīt elektronisko balsojumu un tagad balsojam, izmēģinām balsojumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Un šķiet, ka visi gluži nē. Viens trūkst, vai viens, kurš nebalso. Beidzam balsot. Viss labi darbojas. 40 balsošanas kartītes darbojas. Grozījums, kompromiss Grozījums 18. Par. Pret. Atturas. Jā, es ar tā domāju, bet tomēr pārbaudīsim. Par 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 19. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 4. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. Grozījums 22. Divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret atturas noraidīts. Otrā daļa - papildinājums kompromisa grozījuma 4 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums 3.2 par pret atturas pieņemts Norādīts. Grozījums 3-3. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Grozījums 32. 3-3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3-4 pār. Pret. Atturas. Norādīts. 3-7 pār. Pret. Atturas. Norādīts. 3-5 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 3-8 pār. Pret atturas norādīts. Kompromis grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 42 par pret atturas norādīts. Grozījums 44 par pret. Vēlreiz Lūdzu, celiet rokas kārtīgi. Grozījums 44 par. Pret. Atturas. Norādīts. 45 par. Pārbaudām. Pārbaudām grozījumu 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 45 par. Pret. Atturas. Norādīts. Grozījums 48 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Grozījums 46 par pret atturas norādīts. Grozījums 49 par pret atturas norādīts. Grozījums 50 par pret atturas norādīts Norādīts. Grozījums 47 par. Pret. Atturas. Norādīts. Grozījums 52 par. Pret. Atturas. Norādīts. Grozījums 51 par. Pret. Atturas. Pieņemts grozījums 53 par pret atturas pieņemts kompromis grozījums 7 par pret atturas pieņemts grozījums 55 par pret atturas norādīts grozījums 56 par pret atturas norādīts kompromisa grozījums 8 par pret atturas pieņemts 63 par pret atturas noraidīts 64 par pret atturas noraidīts groziem 66 par pret atturas noraidīts groziem 67 par pret atturas atturas noraidīts. Grozījums 65 par pret atturas pieņemts. Grozījums 68 par pret atturas pārbaudām. 68 grozījumu pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums 69 par. Pret atturas. Pieņemts. 771 ir at, identiski par. Entschuldigung. Jā. Atvainojos, saka priekšādātājs kompromiss 9 Neieraudzīju. Debietais kompromiss. Pret atturas. Pieņemts. Kompromiss numur viens par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par. Otrais kompromiss. Kompromiss divi par pret atturas pieņemts. Grozījums deviņi par pret atturas norādīts. Grozījums desmit par pret atturas pieņemts. Grozījums vienpadsmit par pret atturas norādīts pieņemts grozījums 12 ar mutisko grozījumu, kas ir jūsu sarakstā par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 14. Tas atkrīt. Kompromiss Grozījums 3 par pret atturas pieņemts, un līdz ar to mēs esam pie galīgā balsojuma elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicam. Līdz ar to mums ir nostāja par eh, ministru konferenci decembrī Nairobi. Un ar to varam iet uz plenārsēdi. Domāju, ka ar to mums ir labs pamats. Sirsnīgs paldies par balsošanu. Tagad ir eh, ārkārtīgi interesants darba kārtības punkts, tas ir sastais. Jaunās tirniecības stratēģijas prezentāciju no Eiropas komisijas puses, es priecājos sveikt pie mums komisāri Māstrēmas kundzi. Viņa runās par jauno tirniecības stratēģiju, un es domāju, ka tagad, pēc viena kādu kopš viņa ir savā amatā, var jau šeit izprast, ko jau panākusi tirniecības stratēģija un kādi izaicinājumi ir tie, ko izvirz nākotnē, ņemot vērā globalizēto ekonomiku? Ar nepieciešamību izvirzīt noteikumus un ar arvien eh, vairāk sasaistītām ekonomikas eh, ķēdēm un 25% eh, no darba vietām jau ir atkarīgas no globalizētajām ekonomikas ķēdēm. Ņemot vērā migrācijas plūsmu, kas izaicina Eiropas Savienību tās pamatvērtībās. Patiešām ir nepieciešama jauna orientācija tirzniecības politikā, ir vajadzīga integrēta pieeja. Un ir tīpaši balans starp eh, brīvu tirzniecību un godīgu tirzniecību ir jāpanāk, ir tīpaši ņemot vērā daudzas pretrunīgās diskusijas par tirzniecības eh, politiku dalību valstīs. Tas parāda, ka tirniecības politika arvien vairāk izvirzās eh, pilsoniskās sabiedrības uzmanības centrā, un mēs visi veidojam tirdzniecības politiku nākotnē, kas balstītos uz uzticību. Tādēļ ir labi un pareizi no jauna definēt tirdzniecības politiku. Ļoti priecājos, ka esat atnākus pie mums un prezentēsiet šo jautājumu. Thank you very much. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi, godāmie deputāti. Patiešām ir īstais laiks nodrošinātāja šādu iespēju apmēram vienu gadu pēc jaunā mandāta prezentēt jauno tirzniecības stratēģiju - tirzniecība visiem. Tā noteiks politiku un stratēģiju tirzniecībai eh, nākamajos gados. Tirzniecībai ir jābūt daudz atbildīgākai tā, lai tā nāktu par labu daudz cilvēkiem - patērētājiem, strādniekiem, visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī citiem uzņēmumiem. Tāpat arī cilvēkiem nabadzīgākajās valstīs un arī Eiropas Savienībā. Esam um, veltījuši daudz laika konsultācijām, kā šo jauno tirdzniecības politiku attīstīt. Pirms vasaras atvaļinājuma jūlijā šeit bija tikšanās ar jūsu komiteju, kur uzklausījām jūsu viedokļus. Labprāt arī uzklausīšu jūsu viedokļus šodien un iepazīšos ar pašlaik gatavoto ziņojumu. Domāju, ka sadarbība būs laba. Tāpat prezentēšu eh, šo stratēģiju arī dalību valstīm. Novembrī ir paredzēta uzklausīšana, kur varēsim vairāk iedzināties šajos jautājumos. Priekšsēdētājs pieminēja ļoti intensīvas debates eh, par tirzniecību Eiropā un arī citās valstīs. Galvenokārt mēs liekam uzsvaru uz eh, transatlantisko eh, tirdzniecības partnerības nolīgumu TTIP, bet ir arī TISA, CETA un citi nolīgumi, par kuriem arī tiek ļoti intensīvi diskutēts. Tās ir globālas tendences. Par tirdzniecības politiku diskutē arvien plašāk visur pasaulē. Un klausītāju arī ir daudz vairāk. Protams, ka tas ir labi, bet uz mums, kas veido tirdzniecības politiku, līdz ar to tiek izdarīts spiediens, mums ir jāieklausās šajās debatēs, un šī politika ir jāpielāgo. Mēs esam iesaistījušies diskusijās un mēģinām panākt, lai Eiropas tirdzniecības politika ietu daudz tālāk par manis pieminētajiem nolīkumiem. Kā jau es minēju, mums ir apmēram 20 nolīkumi ar apmēram 60 valstīm. Mēs esam arī mācījušies no pēdējo gadu debatēm. Uh, Eiropieši vēlas, lai tirzniecība dotu reālus jūtamus rezultātus patērētājiem, pilsoņiem, maziem uzņēmumiem. Mums ir apmēram 22 miljoni cilvēku, kas eh, ir bez darba Eiropas Savienībā, un viņi gaida, lai tirzniecība nodrošinātu darba vietas, izaugsmi un investīcijas. Tāpat ir skaidrs, ka Eiropas pilsoņi netic, ka atvērtiem tirgiem vajadzētu apdraudēt pamatprincipus, proti cilvēktiesības, ilgspējīgu attīstību un kvalitatīvu regulējumu un publiskos pakāpojumus, kādi mums šeit ir Eiropas Savienībā. Mēs arī zinām, ka Eiropas pilsoņi vēlas būt iesaistīti, viņi vēlas zināt, kas notiek sarunās, kuras mēs veicam viņu vārdā, proti viņi vēlas caurdzamību. Visu to esam ņēmuši vērā un iestrādājuši jaunajā stratēģijā, lai tirzniecības politika būtu atbildīgāka, efektīvāka, caurdzamāka, lai tajā tiktu atainotas ne tikai ekonomiskās intereses, bet arī vērtības. Ko tas īsti nozīmē praksē? Pirmais pīlārs saistās ar efektivitāti. Tirzniecības politikai ir jānodrošina savu solījumu izpildi attiecībā uz jaunu iespēju nodrošināšanu visiem. Mums ir jāiziet no krīzes. E, tas ir ļoti svarīgi arī darba vietām, izaugsmai un investīcijām. Tirzniecība lielā mērā jau nodrošina e, šos mērķus. Viens no, sep, vien no septiņām darba darba vietām eh, balstās uz eksportu, un ar Dienvidkoreju eksports ir pie, pieaudzis par 50% pēdējo četru gadu laikā, kopš eh, tika noslēgts attiecīgais nolīgums. Taču nolīgumi ir jāaktualizē, mums ir jāvēršas pret jauniem šķēršļiem un izaicinājumiem. Mums ir jāliek uzsvers ne tikai uz striktām robežu barjerām, eh, lai varētu tirgoties ar precēm, bet mums ir jādomā arī par digitālo tirdzniecību, mēs nedrīkstam šeit apdraudēt privāto dzīvi, dzīvi, un, protams, mēs uh, domājam ne tikai par preču pārvadāšanu pār robežām, bet mēs domājam arī par pakāpojumiem, par tiem, kas piegādā šīs preces. Šeit vēl ar vienu ir daudz šķēršļu. Mēs vēlamies nodrošināt, lai patērētāji un strādnieki varētu izmantot iespējas, ko sniedz eh, tirsniecības nolīguma, proti tiek atvērti jauni tirgi. Eiropa mēģinās nodrošināt vajadzīgos līdzekļus un informāciju, lai tas varētu notikt. Vēlamies palīdzēt patērētājiem, lai viņi uzticētos pirktajos produktos. Vēlamies atbalstīt godīgas un ētiskas ražošanas sistēmas un piegādes ķēdes. Analizējam arī to, kā tirzniecības tirzniecības nolīgumi ietekmē cenas un patērētāju izvēli. Visos turpmākajos nolīgumos mēs iekļausim speciālus nosacījumus. Uh, MVU. TTIP mēs strādājam pie īpašas nodaļas par MVU, un to pašu mēs darīsim arī strādājot pie citiem tirdzniecības nolīgumiem. Attiecībā uz darbņēmējiem Jo efektīvāk ir tirdzniecības nolīkumi, jo vairāk iespēju tie rada, taču mēs vēlamies nodrošināt, lai mēs būtu gatavi visiem iespējamiem gadījumiem. Proti, mēs pārskatām Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu, kas palīdzē kopienām un uh, cilvēkiem pielāgoties globālai konkurencei. Mēs vēlamies, lai šie fondi tiktu pilnībā izmantoti. Otrs šis stratēģijas pīlārs ir cauredzamība. Tas ir skaidrs signāls, ko esmu saņēmis no jums un arī citiem. Tirzniecības eh, sarunām ir jābūt caurdzamākām. Tieši tāpēc mums ir jāsadarbojas ciešāk ar visiem, tā skaitā ar jums. Mēs labprāt eh, sniegsim informāciju visām eh, kontrols grupām, kādas jums ir, gan pirms, gan pēc eh, tirdzniecības sarunu kārtām. Mēs vēlamies būt atvērtāki arī pret sabiedrību. Mēs publicēsim galveno sarunu tekstus, kā tas jau tika darīts attiecībā uz TTIP un TISA, un pēc katras sarunu kārtas mēs arī sniegsim publiskus paziņojumus. Te ir runa par visām sarunām. Kopš vakardienas mums ir divi partnerības nolīgumi, kas ir iekļauti mūsu mājaslapā, tātad ir runa par Austrum Āfriku un Rietumu Āfriku. Mēs publiskosim arī visus citus galvenos dokumentus par visām tirsniecības sarunām. Tāpat arī aicināsim padomi sistemātiski publiskot uh, sarunu vadlīnijas, tiklīdz kā tās ir pieņemtas. Trešais pīlārs balstās uz jūsu un arī citu iesaistīto pušu pieminēto, proti, tirdzniecības politika balstās uz ekonomiku, mēs vēlamies panākt ekonomisku labumu, bet tie ir runa arī par mūsu vērtībām. Tas nozīmē, ka mums ir jāgarantē mūsu Eiropas eh, drošības un regulējošais modelis. Savā paziņojumā mēs skaidri esam norādījuši, ka neviens tirdzniecības nolīgums nedrīkst pazemināt uh, regulējošo aizsardzību. Mēs varam to tikai paaugstināt. Mēs nekad neatteiksimies no savas, uh, savām tiesībām regulēt. Tāpat arī mēs vēlamies domāt par jaunu pieju investīciju aizsardzībai. Uh, Mēs šeit un arī citur esam daudz par to runājuši, tātad mums šeit arī ir vajadzīgas garantētas tiesības pieņemt tiesību aktus, un mums ir jādomā arī par globālu investīciju līgumu izstrādi, tā skaitā daudzpusēju multilaterālu tiesu. Tāpat Eiropas Savienības līgumos ir rakstīts, ka mums ir eh, jāveicina mūsu vērtības, eh, strādājot ar visām iesaistītajām pusēm pasaulē. Tirzniecības noliekumi var būt labi instrumenti, lai veicinātu cilvēktiesības, godīgu ētisku tirzniecību un cīņu pret korupciju. Eh, Turmākos Eiropas Savienības nolīgumus izmantosim, lai risinātu šos jautājumus. Pirmo reizi mēs paredzēsim arī pretkorupcijas noteikumus Eiropas Savienības privās tirzniecības nolīgumos. Noslēgumā jaunajā stratēģijā ir izklāstīta arī aktualizēta programma par tirdzniecības sarunām, lai šie pīlāri varētu tikt ieviesti praksē. Jūs tikko nobalsojāt par savu viedokli par Dohas kārtu. Liels paldies, mums pēc pāris nedēļām būs iespēja par to apspriesties detalizētāk. Man personīgi Un arī stratēģijā tas ir skaidri norādīts, ka multilaterāla darba kārtība ir pati galvenā. Mums vajag um, ieguldīt papildu enerģiju PTO, mums jāsāk sarunas Nairobi par Dohu un ir jānodrošina, lai PTO patiešām funkcionētu. Mums ir jādomā par jaunu, ļoti svarīgu jautājumu risināšanu visā pasaulē, jo šeit ir vajadzīgas multilaterāls sarunas. Uh, Mēs vēlamies arī nodrošināt, lai viss, kas tiek darīts eh, divpusējās sarunās, būtu pamats tālākām daudzpusējām sarunām. No mūsu puses visi turpmākie nolīgumi, tā skaitā TTIP, ir jānoslēdz tā, lai tie būtu atvērti, lai tiem varētu pievienoties arī citas puses, ja tās to vēlas. Tātad tuvākie nolīgumi ir TTIP, Japāna un Ķīna, tātad Ķīnas investīciju nolīgums. Par to mēs jau esam sprieduši esam pavēruši durvis arī jaunām sarunām. Āzijas klusā okeāna reģions ir vitāli svarīgs globālai izaugsmē. Esam ieteikuši arī jaunas sarunas ar Austrāliju, Jaunzēlandi, Filipīnām un Indonēziju. Tiklīdz investīciju nolīgums ar Ķīnu tiks noslēgts, mēs izskatīsim arī iespēju slēgt investīciju nolīgumus ar Taivānu un Hongkongu. Vēlamies aktualizēt esošos nolīgumus ar Meksiku, Čīli un veco muitas savienību, kas mums jau ir ar Turciju. Vēlamies, lai vecie nolīgumi tagad ieietu 21. gadsimtā. Tāpat arī tiekamies ar Merkusur valstīm, lai saprastu, vai mēs varam atsākt sarunas, lai mēs varētu nodrošināt vienlīdzīgu ambīciju līmeni abām pusēm. Tāpat arī sarunas ar Āfrikas partneriem. Sākam īstenot Eiropas partnerības nolīgumus un mēģinam nodrošināt visas vajadzīgās struktūras, kas varētu nodrošināt rezultātus. Turpinam arī tikties ar tuvākajiem kaimiņiem. Tikko atgriezos no Tunisijas kur uh, tika uzsāktas dziļas visaptvarošas uh, sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar šo valsti. Uh, Lūk, šis ir pārskats par to, ko Eiropas komisija vēlas darīt eh, tirdzniecības politikas jomā. Es darīšu savu darbu, bet, protams, nevaru to paveikt viena pati. Tieši tāpēc labprāt vēlētos turpināt sadarbību arī ar jums. Uh, Jūsu ieguldījums un jūsu darbs pie šiem nolīgumiem un arī pie pašas stratēģijas man ir ļoti svarīgs. Labprāt uzklausīšu jūsu komentārus šodien, iepazīšos ar gatavoto ziņojumu un turpināsim sarunas arī nākotnē. Lielas paldies priekšēdētāji, labprāt uzklausīšu diskusijas. Paldies, komisārs kundze, paldies uh, par šo precīzo pārskatu attiecībā uz jauno tirzniecības stratēģiju. Tārgie kolēģi! tagad mums vispirms eh, ir jādod vārds eh, politisko grupu runātājiem, pārstāvjiem, un tad ir eh, vesela virkne kolēģu, kas grib izteikties. Un mums ir laiks viena stunda. Tas nozīmē, ka es sagaidu, ka Neviens no jums necentīsies šeit teikt garas runas par tirzniecību kopumā, un uh, principiem attiecībā uz turpmākajiem 500 gadiem. Lūdzu, izsakieties precīzi un īsi un ļoti konkrēti par jauno tirzniecības stratēģiju. Daniela, tu pirmais. Rādi jau labu piemēru. Paldies, komisārs kundze. Paldies, ka ieradāties uh, Es domāju, jūs ļoti labi pateicāt, ka tirzniecība var eh, nodrošināt labklājību un eh, arī Eiropas Savienībā daudzas valsts ir atvērušās tirzniecībai un no tā ieguvušas. Un es domāju, ka nav arī noslēpums, ka Āzijā uh, notiek liela tirzniecība un ir arī izaugsme, bet Āfrikā tā nav. Uh, mēs nevēlamies palaist garām globalizāciju, bet to ietekmēt. Uh, bet tā kā daudzpusējie procesi neiet uz priekšu tik ātri, tad tiek slēgti divpusēji līgumi, un es apsveicu jūs iniciatīvu un ceru, ka noslēgsiet veiksmīgi daudzās sarunas, kas jau notiek, un apsveicu arī jūsu iniciatīvu par jauniem noliegumiem. Ļoti uzmanīgi izmakas, izlasīt tekstu, un uh, Taivāna um, mūsu um, politiskajai grupai ir svarīgi, lai ar Taivānu sarunas tiktu sāktas nevis tad, kad ir noslēgts sarunas ar Ķīnu, bet eh, lai tas būtu vienlaicīgi. Otrakārt, Austrālija un Jaunzēlanda. To mēs labprāt panāktu drīz. Un treškārt, jūsu iniciatīvu par caurskatāmību to vēl prezentējāt vakar, un to mēs atbalstām, bet, un šeit aicinājums kolēģiem un arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uh, Uh, veidosim godīgas debatas. Daudzas uh, diskusijas par uh, tirsniecības nolīgiem nav īpaši taisnības. Nav taisnīgas, jo nav tā, ka mūsu tirsniecības nolīgumi ierobežos kultūras jomu vai uzspiedies kaut kāds noteikums uh, ūdens apgādes jomā, piemēram. Mēs varam runāt par globalizāciju, par to, kā vēlamies to ietekmēt, varam diskutēt par dažādām politikas un ekonomikas sistēmām, bet es aicinu visus uh, tomēr e, nebiedē cilvēkus ar nepareiziem apgalvojumiem. Un man e, ir prieks, ka jūs e, aktīvi iesaistāties debatēs pēdējās nedēļās un atspēkojat daudzus nepareizus apgalvojumus par tiesniecības nolīgumiem. Tātad es gribētu tādas atklātas un taisnīgas, godīgas debatas un nevis tādas apmelošanas debatas. Tas bija vērsts ne tikai komisārai, bet arī Et kolēģiem Maskas kons lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Paldies par šo priekšlikumu, šo priekšlasījumu. Eh, laika nav daudz, un tāpēc eh, vispirms uzsveršu pozitīvos aspektus. Mēs eh, atbalstām stratēģiju, atbalstām panākto progresu, salīdzinot ar iepriekšējo stratēģiju, un tāpēc eh, tagad uzreiz tieši pievērsīšos tiem punktiem, kas mums kā politiskajai grupai un parlamentam ir svarīgi, kur mēs vēlamies turpināt eh, sadarbību. Redzam, ka caurskatāmības sadaļā ir jau runāts par to, ka ir ļoti laba sadarbība, un tas ir ļoti labi, ka tas ir iekļauts stratēģijā. Mēs uzskatām, ka šī ambiciozā stratēģija arī ir eh, jānoved līdz konkrētiem rezultātiem, jo tikai tādējādi mēs varam turpināt eh, ceļu, eh, turpināt atgūt pilsoņu uzticību un šeit konkrēti tirdzniecības politikas ietvaros. Šiem pūliņiem ir jānovad pie likumdošanas, pie finansēšanas, pie programmām Un tas nozīmē, ka ne tikai sadarbības starp komisiju un parlamentu tiek turpināta, bet arī, ka ir stratēģija, jo um, jārūpējas par to, lai zināmi um, likumdošanas dosie netiek mēnešiem bloķēti, kad ir jau lēmis parlaments. Uzreiz ir jābūt pasākumiem. Tā ir ne tikai komisijas atbildība, bet komisijai šeit ir jāpalīdz. Nākamais punkts Mēs, protams, atbalstām uh, saistību ar citām politikas jomām. Tradicionāli tā ir ārlietu un attīstības politika, bet arī Junkera plāns digitālais tirgus šeit tiek piesaistīts. Nedaudz trūkst atsauce uz rūpniecisko ražošanu. Šeit uh, vajadzētu pievērst lielāku uzmanību tam, un šeit galvenokārt ir uh, runa par to, lai mūsu uh, ražotāji būtu konkurētspējīgi. Uh, tam nav nepieciešama kaut kāda īpaša aizsardzība, vienkārši ir vajadzīgi vienādi nosacījumi ar konkurentiem no valstīm ārpus Eiropas, lai uzņēmumi uh, tikpat aktīvi var darboties un augt. Tad par saku novērtēšanas krit, uh, stratēģiju tirzniecības instrumentos, kā to varētu uzlabot. Un te ir tieša saikne ar nolīgumu ar Ķīnu. Tiek teikts, ka šīs aktivitātes ir tikko sākušās, un tāpēc es eh, varbūt nedaudz savādāk noformulēšu jautājumu, kā tiks pārbaudīts, kāda ietekme šai eh, attīstībai būs uz mūsu uh, ražotājiem, jo īpaši ņemot vērā nodarbinātību. Tas ir tas punkts, kas uh, mūs interesē visvairāk attiecībā pret pilsoņiem. Well, thank you, Commissioner, for coming this... Paldies, komisārs kundze, sakama Klārkins kundze, ka ieradāties pie mums šorīt un prezentējāt tiesniecības stratēģijas elements. Varbūt, ka tā nav pietiekama ambicioza priekšē kā ēra grupas, bet tā tuvojas mūsu ambīciju līmenim. Uh, Mums jāraugās, kā uh, varam tiešām noslēgt vienošanās. Ir daudz sarunas, kas notiek, bet uh, kā mēs pātrināsim šo procesu un tiešām noslēgsim šos vienošanos. Piemēram, tagad mēs redzam, ka uh, kopiena tiesa ļoti lēni strādā. Uh, Tātad mēs uh, gribam īstenot uh, tiešām uh, augsts ambīcijas, bet kā mēs noslēgsim šos darījumus, šos vienošanās? Jūs teicāt, ka ja jūs vēlaties pievienoties sarunām, tad eh, jums jābūt tā pašā ambīcija līmenī, un es eh, to atbalstu, un eh, Meksika arī uh, gribēs atjaunot, bet vai viņi var pievienoties arī citām uh, sarunām, ja atbilst šim ambīciju līmenim, un kāda apjoma darbu jūs paredzat, lai uh, uh, pabeigtu sarunas ar Meksiku. Par Austrāliju un Jaunzēlandu, protams, uh, mēs atbalstām, uh, ka jūs prasāt mandātu uz šī pamata, vai jūs varat apliecināt, ka šeit būs divi uh, atsevišķi sarunu procesi un uh, kad tiks iecelt sarunu vedēji un vai jums ir pietiekam daudz sarunu vedēji Jo, ja jūs vēlaties sākt sarunas, tad ir jābūt gatavām arī sarunu vešanas komandām. Varbūt, ka jūs ņemsiet cilvēkus no kādas uh, citas jomas. Tātad tas atkal ir saistīts ar to ambīciju līmeni, kādu vēlamies panākt. Un tagad par Merkosūru, Indiju un Malaiziju. Kā uh, mēs atbalstīsim eh, FTA ar šīm valstīm, kā jūs to darīsiet, jo tas eh, nav īpaši eh, plaši apskatīts stratēģijā. Paldies, tagad Takuls kungs no liberāļiem. Paldies, priekšsādētāji, komisārs kundze. Kā jūs varbūt zināsiet, ka mūsu koordinātore nevar uh, ierasties, jo viņa ir, eh, nevar ierasties tātad streika dēļ Nīderlandē. Izteikšos eh, viņas eh, un arī Alda grupas vārdā. Pirmkārt, mēs esam ļoti apmierināti ar jauno tirzniecības stratēģiju, kuru komisāri prezentēja vakar. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisijai būtu ambicioza stratēģija attiecībā uz tirgu atvēršanu Eiropas uzņēmumiem, lai palīdzētu tiem darboties ārvalstīs un uh, uzturēt mūsu standarts un vēli, vērtības ārpus Eiropas Savienības. Tas, ka attīstās tās ekonomikas, kas neatbalsta mūsu uh, Uh, standartiem uh, nozīmē, ka mums ir aktīvāk jāaizstāv mūsu vērtības. Uh, tirzniecības politika ir jāizmanto kā instruments arī ārpolitikā, lai aizsargātu Eiropas Savienības intereses pasaules arēnā. TTIP sarunas eh, tiek aktuāli apspriestas un ir ļoti svarīgi, lai visas iesaistītās puses aktīvi piedalītos sarunās un formulētu politikas, lai panāktu iespējami labāku rezultātu. Tāpēc eh, komisārs caurskatāmības iniciatīva ir ļoti pozitīvi vērtējama un mēs eh, ceram, ka arī citās sarunās tas tiks ņemts vērā. Vispēcot, tirdzniecības nolīgumiem ir patiesībā jātiek ieviestiem, lai nodrošinātu uh, ieguvums. Un uh, šajā kontekstā ir arī prieks konstatēt, ka komisija strādās pie pienācīgas un efektīvas uh, nolīguma ieviešanas, lai tie nepaliktu tikai uz papīra. Komisija ir teikusi, ka šie punkti uh, ir eh, tās prioritātes, un eh, mēs arī priecājamies eh, redzēt, ka komisija turpinās strādāt pie notiekošiem sarunām un arī pie jaunu sarunu uzsākšanas. Iniciatīva sākt sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi ir īpaši pozitīvi vērtējums šajā kontekstā. Paldies! Paldies! Un tagad uh, no kreiso grupas Šalca kungs. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisārs kundze. Jūsu paziņojama nosaukumā jūs solāt pārēju uz atbildīgāku investīciju un tirzniecības politiku un ka tirzniecība tiks apspriesta ne tikai šeit, ne 28 dalībvalstu lokā, bet arī visā pasaulē. Un to es atbalstu. Jūs arī teicāt, ka uh, ir jāuzklaus šīs debats un no tā jāizstrādā stratēģijas. Un es gribētu teikt, jā, atbildīgāku kaut kad uh, nākotnē, bet ar to nepietiek. Mums ir uh, vajadzīga pilnībā atbildīga tirsniecības un investīcija politika, un mums vajadzētu sākt jau šodien. Un tāpēc es atbalstu to, ka mēs šodien un turpmāk varēsim uh, diskutēt ar jums par šo stratēģiju. Un es gribu uzsvērt, ka ir ļoti pozitīvi, ka jūs taisnīgas tiesniecības mērķus esat iekļāvuši šajā stratēģijā. Ilgspējīga attīstība, cilvēktiesības, vīdes ietekme. Um, tas viss ir ļoti svarīgi, jo tiesniecība ir instruments, lai attīstītu uh, sabiedrības uh, un uh, gan Eiropas Savienība, gan ārpus Eiropas Savienības, bet uh, droši vien, ka uh, Jūs nebūsiet pārsteigta, ka šajā aspektā gaidījāt pat nedaudz vairāk. Mums ir nepieciešams saistoši uh, noteikumi, lai slikti produkti neiekļūtu mūsu tirgos. Šeit es nedomāju tikai par uh, kaitīgiem vai indīgiem uh, produktiem. Es šeit domāju arī, piemēram, piespiedu darbu vai bērnu darbu izmantojošus eh, ražošanas veidus, lai šādi produkti neienāktu pie mums. Un šeit jāmin arī uh, pienācīgu darba apstākļu kampaņa. Mums ir uh, vajadzīga atbildība visā piegādes un ražošanas ķēdē. Es uh, Tātad eh, domāju, ka um, nevar paļauties tikai uz uzņēmiem. Eiropas Savienībai arī ir jāievēro sava atbildība un jādod savus ieguldījumus regulatorijā ietverā, kas ir nepieciešams globalizētajā ekonomikā. Arī patērētāju izvēle nav uh, pietiekama. Uh, mūsu patērētājiem uh, nevajadzētu uh, likt izvēlēties uh, starp kakao, kuru ir novākuši bērni vai pienācīgi uh, apmaksāti strādnieki. Viņiem vispār nevajadzētu likt izvēlēties starp uh, šādiem produktiem, kas ir iesaista bērnu darbu, vispār nevajadzētu ienākt mūsu tirgū. Ir nepieciešama arī noteikumi, kas garantētu pakalpojumu kvalitāti. Tas ir ļoti būtiski arī uh, Eh, darba vietu radīšanā, jo īpaši situācijā, kādā Eiropas Savienība šobrīd atrodas, tas nozīmē, ka visām dalību valstīm un ne tikai um, attīstītākajām ir jāiesaistās. Visiem ir jāizpilda eh, drošības, kvalitātes un uzticamības prasības vienādā apmērā. Visi šie jautājumi, kas ir saistīti globalizētajā ekonomikā, ir saistīti ar to, kādi uh, instrumenti būs Eiropas Savienībā. Es ceru, ka mums būs iespēja vēl uh, vēlāk parunāt par konkrētiem uh, tematiem šīs stratēģijas ietvaros, un es ceru, ka uh, arī citi kolēģi uzdos jautājumus par jauno tirzniecības stratēģiju. Paldies tagad, Kēlers kundze. Paldies, komisārs kundze, par ierašanos un stratēģijas prezentāciju mums un par to, ka esat gatavi diskutīt. Jūs teicāt, ka viens no stūrakmeņiem ir globālā vērtību ķēde, bet no mūsu perspektīvas tas uh, um, neatbilst uh, tiem tirsniecības nolīgiem, kas mums ir, jo tur būtu vajadzīga daudzpusēja uh, pieeja. Mēs uh, nesaprotam, kā tas ir sa, uh, iespējams ar šiem divpusējiem nolīgumiem, kas tiek apspriesti, un jūs vēlaties piedāvāt vēl vairāk tādus. Mums ir prieks, ka jūs piedāvājat uh, vairāk uzsvērt uh, cilvēktiesības un ilgspējīgu attīstību. Uh, Mums šie jautājumi ir uh, izšķirīgi svarīgi, un jūs arī teicāt, ka tirzniecībai ir uh, loma uh, migrācijas iemeslu uh, atrisināšanā, bet es gribētu uzsvērt, ka uh, netaisnīga tirzniecība ir viens no migrācijas iemesliem. Uh, un ir tāda daudz lietu, kas mums ir uh, jārisina un uh, jādara. Un Daudzi no formulējumiem, ko jūs iekļaut stratēģijā, mums šķiet uh, iedrošinoši, bet mūsuprāt ir jāiet tālāk un jāpiedāvā skaidras un jo īpaši saistošas stratēģijas par to, kā risināt uh, tāds jautājums, kā piemēram cilvēktiesības, ir pienācis laiks uh, Eh, šādus cilvēktiesību ietekmes novērtējumus iekļautu visos tiešniecības nolīgumos. ANO, piemēram, ir piedāvājuši to, kā var nodrošināt vai ievērotas tiesības uz pārtiku. Tas būtu jārespektē tiešniecības eh, nolīgumos eh, rūpīgs izpēdas jautājumi. Jā, tā ir laba ideja, un OECD jau iezīmē ceļu, kā to darīt. Uh, un mums vajadzētu vairāk uh, raudzīties, kā paredzēt obligātu uh, izpēti, vai jūs uh, uh, gatavojaties kaut ko piedāvāt no likumdošanas viedokļa, lai tas būtu saistošs noteikums. Un par ilgspējīgas attiestības sadaļām uh, tie ir ļoti jauki teksti, bet kamēr tas viss nav saistoši, tas viss ir tāds um, bezzobains instruments, tas neko nepanāk. Ir jāpanāk, ka šie nosacījumi ir tikpat saistoši kā citi nosacījumi tiesniecības nolīgumos. Varbūt, ka mēs varam uh, uh, iet šajā virzienā, varbūt jūs uh, esat gatavi kaut ko tajā uh, virzienā piedāvāt. Tas attiecas uz uh, darba un nodarbinātības jautājumiem. Uh, Es nedomāju, ka vienkārši ir jāpalielina tirzniecības apjomi, eh, lai radītu jaunas darba vietas. Kamēr mēs Eiropā nemainīsim savu ekonomikas politiku, mēs eh, nevarēsim radīt eh, ilgspējīgas darba vietas. Tātad mums nevajag vienkārši radīt lielāku konkurenci starp Eiropas un Ķīnas strādniekiem. Uh, tas neko nedos. Mums ir eh, vajadzīga obligāta sociālā, sociālā dimensija eh, nodarbinātībā. Arī vīdes standartos ir vajadzīgi saistoši noteikumi. Nu jā, šī te eh, konkurences starp mūsu un citu valstu, piemēram, Ķīnas strādniekiem, tas, manuprāt, nav tas, kā jādarbojas mūsu darba tirgumu. Par caurskatāmību pilnībā piekrītu. Uh, būtu jābūt lielākai caurskatāmībai, un šeit konkrēts jautājums. Publiskais ziņojums par tētipu sarunām par desmito kārtu bija paredzēts vasarā, bet varbūt es to palaidu garām, varbūt jūs varētu konkrēti pateikt, kad tas ir gaidāms. FDD koordinators vai referents? Dārtmut kungs. Vispirms pateikšu kaut ko, kas jūs varbūt pārsteigs. Komisāri biežāk ierasties šajā komitejā. Jūs Anglijas presē eh, citēja, ka es neņemu savu mandātu no Eiropas cilvēkiem. Un fakts ir tāds, ka jūs eh, vedat sarunas, kas ir ļoti, ļoti svarīgs manas valsts un eh, citu valstu pilsoņiem, un jums būtu jābūt atbildīgai. Uh, Un uh, viens no veidiem uh, būtu ierasties šajā komitejā, un tad mēs varētu prasīt no jums atbildību. Trīs uh, politiskās grupas balsoja pret jums apliecināšanas, tātad komisārs iecelšanas uzklausīšanā. Es izlasīju jūsu uh, tātad balsoja pret, lai atbalstītu citu kandidatūru. Es lasīju šo relīzi ar tādu piesardzību un ļoti rūpīgi. Jūs runājat par CETA, kas ir Eiropas Savienības Kanādas tirzniecības nolīgums. 2016. gadā tas tika skatīts parlamentā. Un šajā nolīgumā varētu būt ISDS nolīguma, un šeit ir bāžas par ISDS Uh, noteikumiem. Tas ir tāds diskutējums uh, uh, punkts, bet Maklārkins kundze varbūt nezinās, ka mums apvienotie karalistē 75. gadā bija noliegums ar Kanādu, bet mēs tam pagriezām muguru. Un arī 75. gadā mums bija ar Jaunzēlandi un uh, Austrāliju uh, um, mums bija nolieguma, un tāpēc tagad eh, interesanti, ka pēc 40 gadiem tiek uzsākts sarunas. Vienā no pāntiem jūs runājat, un es citēšu, tiek teikts, ka komisija apņēmas uh, eh, brīvās izniecības nolīgumos ar trešajām valstīm paredzēt mobilitātes nosacījumus kas attiecas uz precēm un aprīkojumu. Man ir bažas, un manai grupai ir bažas, ka tas nozīmēs vēl lielāku imigrāciju pa sērts durvīm. Un visbeidzot, es izsakos ļoti īsi, tātad varat novākt savu āmurīti. Jūs runājat par uh, Eiropas vērtību uh, virzīšanu, īstenošanā. Visos uh, nolīgumos tātad būs tāds uh, politisks uh, piesitiens, tā ir tiesniecības politizācija. Vai jūs esat uh, novērtējuši uh, ko nozīmēs, kādas izmaksas radīs jūsu politiskās darba kārtības uzspiešana tirzniecībai. Un tagad visbeidzot pēdējais punkts. Jau tā ir slikti, ka kāds cits būs atbildīgs par manas valsts tirzniecības nolīgumiem, bet vēl sliktāk ir tas, ja uh, sārunas uh, tiek uh, vestas saskaņā ar tā sauktajām vērtībām, kuras mums ne visas ir pieņemams. Uh, Paldies, un tagad pēdējais no politiskajām grupām NF Feronkungs. Madame uh, le commissaire. Komisārs Kunze, Izlasīju jūsu dokumentu par turpmāko Eiropas Savienības eh, tirdzniecības nākotni, un šķiet, ka tas ir tāds kā reliģisks teksts. Te ir runa par pasaules ultraliberālisma bībeli, un jūs esat tā galvenā priestariene. Jūs mēģināt mums eh, tagad uzspiest eh, savu ticību. Viss šajā tekstā ir ideoloģija, un viss balstās uz uh, vēlmēm. Jūs iesakāt liberalizēt tirgus, nošķirt tirgus un atcelt regulācijas mehānismus. Starp citu, amerikāņi to nemaz nedara. Uh, Pat jūsu draugi amerikāņi to nedara. Lūk, piemērs, lai mazliet ilustrētu jūsu vienkāršoto analīzi. Jūs uzskatāt, ka muitas eh, tiesības līdzinās nulei, ja runa par enerģijas tirzniecību. Tādai valstī kā Francija uzsākt programmu eh, nozīmē investēt eh, 1000 līdz 2000 miljardus eiro. Kā gan uzņēmumi to varēs darīt, jo pašlaik šādu līdzekļu nav. Uzskatu, ka uh, netiek uzlikti uh, nodokļi zaļajiem produktiem, un tā ir milzīga strateģiska kļūda. Jums vajadzētu to pārskatīt. Šajā dokumentā ir paredzēti tikai brīvās izniecības instrumenti, lai atjaunotu Eiropas ekonomiku. Tas ir tikai normāli, jo jūsu ideoloģija jums piespiež izmantot šādus instrumentus. Kāpēc gan nevarētu atjaunot uh, Eiropas uh, ekonomiku, pārskatot valūtu, taču to aizliedz mums Eiropas centrālā banka, ko savukārt komandē Goldman Sachs. Mēs tātad šeit nemēģinam pārskatīt valūtu, bet mēģinam pārskatīt finanšu tirgus, un to savukārt at, atļauj Dragīkungs. Komisārs kundze. Šī uh, prezentācija uh, ir tikai šķietama demokrātija. Jūs runājat par Jūs aizmirstat par to, ka 3 miljoni, vairāk kā 3 miljoni pilsoņu parakstījās pret TTIP, bet šķiet, ka komisija neuzskata, ka to būtu ievēlējuši cilvēki, un tāpēc tai nevajag ieklausīties pilsoniskajā sabiedrībā. Jā, jūs neievēlēja tauta, bet mēs paši esam tauta, un šis noliegums, ko jūs mums prezentējat, runās pretī Eiropas Savienības interesēm jūs gribat atjaunot politiku ar ultraliberālismu palīdzību, bet darot to jūs nodarīsiet vēl vairāk pāri Eiropas lauksaimniekiem. Grācija, prezidents. Reverenda Bagēnie kundze. Paldies, priekšādātāji. Ceru, ka varēšu izklāstīt savu viedokli četru minūšu laikā. Paldies komisārs kundzei par šo apjomīgo prezentāciju, tā bija ļoti konkrēta. Es eh, kā referenti paudīšu savu sākotnējo viedokli. Tas viss virzās eh, uz tādu pusi, ko es varu atbalstīt, eh, būs tagad jaunas paudzes tirniecības noliekumi. Un nav jau runa tikai par tirniecības aspektiem, tirniecības stratēģijas ietvaros. Šeit ir jāņem vērā citi elementi - vidas aizsardzība, sociālās normas, kultūras aizsardzība un tirniecības šķēršļa novēršana, kas ir mūsu interesēs. Vēlētos atgriezties pie migrācijas punkta. Man šajā jautājumā ir nedaudz savādāka nostāja attiecībā uz reģioniem. Mūsu reģionā ir milzīga migrantu plūsma, tādēļ mums vajadzētu domāt par stratēģijām, uh, ko Eiropas Savienība var piemērot. Un jāraukās, kādu iegūtiem var dot tirniecības politika ne tikai uz vidusjūras valstīm, bet arī uz Persijas līču valstīm, kam arī ir konkrēta atbildība migrācijas problēmu risināšanā. Mums ir milzīgs spiediens kas gūst uz mūsu sociālajām sistēmām. Āfrika mūsu kontinentam nozīmē lielu iespēju, bet mūsu kontinents pret Āfriku izturas kā pret koloniju un nesaskata, kāda bagātība slēpjas Āfrikā. Gribētu norādīt uz Kotanu noliekumu un AKP noliekumu. AK... AKK noliekumu. Un uh, ASV savu uzmanību pie, pievērš, pavēršas no Atlantijas okeāna uz Klusā okeāna reģionu, un TTIP nolīgums nozīmē uh, ļoti globāla lieta, bet mums vienmēr tāda muļķīga konfrontatīva attieksme pret šiem jautājumiem. Mums vajadzētu jāmaina arī nu, um, attieksme pret uh, attīstības valstīm, trešajām valstīm. Tad jābūt Eiropas Savienības prioritātē sarunas ar uh, AKK valstīm, tādēļ ir īpaši svarīgas Eiropas uh, valstīm. Tas atstās ietekmi uz Eiropas izaugsmi, bet uh, Arī Āzija, Merkosur ir jāņem vērā. Protams, ka Ķīna ir īpašs gadījums, bet ir arī citas iestājas puses, ne tikai TTIP, bet ir arī citas ekonomiskās sviras. Rezultāts, ko tas dod pilsoņiem, tam ir jābūt pozitīvam. Eiropa vienmēr ir pievilcīga ekonomikas partneriem un trešajām valstīm, tādēļ mums ir jāveido jauns pamats eh, tirzniecība Eiropā. Austrālija un Jauzēlande, kā jau tika pieminēts, Āzijas tirgo ir īpaši pārstāvētas. Bet arī mums ir vajadzīgs ar šīm valstīm noliekums, lai atbalstītu tirzniecību. Varbūt šeit nav runa par lieliem apjomiem, bet tieši lauksaimniecības jomā tur ir iekļauti tādi punkti, kas Eiropa ļoti svarīgi. Šeit mums vajadzīga koherenta un ļoti skaidra stratēģija, lai Eiropas ražotāji arī Āzijas un Klusā okeāna reģionā varētu tik labāk pārstāvēt. Mums ir vajadzīga jauna reģionāla stratēģija Āzijai, bet arī citiem kontinentiem lai cik vien iespējams izvairītos no situācijas, kurā Eiropa kļūs par ASV junior partneri. Un Eiropa pati nevar attīstīt eh, modernu tirdzniecības stratēģiju. Mums ir jābūt neatkarīgiem iepratiem mūsu tirdzniecības partneriem. Liberālā attīstība ar arvien lielāku tirgus atvērtību šādos laikos mums ir jāpadomā arī, kā mēs sarunās varētu labāk pārba, pāraudzīt tirzniecības noliekumu ietekmi. Man jārunā ļoti ātri, lai varētu ievērot laiku, bet mums uh, droši vien būs arī vēlāk runāt, uh, iespēja runāt par šiem punktiem. Mūsu parlamentam ir būtiska loma tirzniecības politikā. Mēs nedrīkstam ierobežoties tikai uz eh, komisijas iniciatīvu vērtēšanu pēc iespējas eh, mums ir pašiem jāvirzas priekš demokrātiskas reformas. Ir īpaši šeit runa ir par eh, caurskatāmības uzlabošanu, kur jau jūs arī pieminējāt. Ir jāveido dialogs ar sabiedrību un pilsoņiem, ir īpaši TTIP jomā mēs to visu redzam. 150 tūkstoši cilvēku Berlīnē nedēļas beigās piedalījās demonstrācijas, pat arī tur bija klāt Jūs teicāt, ka jūs neinteresē pilsoņu protesta pret TTIP. Tas ir šokējošs izteikums, un tas arī nesaskan jūsu skaistajiem paziņojumu vārdiem, bet tomēr vēlētos teikt jums paldies par šo dokumentu, un es ceru, ka mums būs vēl iespēja diskutēt par visu detalizēti. Jā, un tagad mums ir problēma, ko es jau pieminēju iepriekš, mums ir viena stunda diskusijām paredzēta, un mēs jau esam izmantojuši 34 minūtes runātājiem no politiskajām grupām. Varbūt, ka jūs vajadzētu diskutēt to visu politisko grupu iekšienē, jo mūsu pašreizie situācija ir tāda, ka visi nevarēs izteikties, tādēļ gribētu ierobežot eh, runas laiku uz vienu minūti. Otrakārt, es vienkārši atņemšu 15 pār 11. Mums vajadzēs beigt, jo komisārs kundzei būs jāiet prom. 11.30. Vai viņi varētu vēl atbildēt? Tātad lūdzu, mēģiniet runāt precīzi un uzdodiet savus konkrētus jautājumus, Sardev kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Nu, ceru, ka man tas izdosies viens minūtes laikā. Neuztraucieties. Man ir īsi jautājums īstermiņa jautājums un ilgtermiņa jautājums, raugoties uz jautājumiem uz brīvosniecības senām ar Vietnamu. Kāds ir jūsu atzinums par perspektīvām uz to, ka būs brīva tirzniecības attīstība un sadarbība ar Vietnamu? Un ņemot vērā sarunas ar Ķīnu, tas pats jautājums par Ķīnu, par brīvās tirgus ekonomikas statusu ar Ķīnu? Jā, ļoti īsi jautājums, eh, Saifī kundze. Paldies, priekšsādātāji, pavisam ātri, bet es pievērsīšos eh, pozitīviem aspektiem, bet neilgi. Jā, jūs sapratāt, ka mēs daudz aspektus at, at, atbalstām. Viena piezīme. Man žēl, ka reciprocitāte nav viens no galvenajiem principiem jūs jaunajā stratēģijā. Uh, un tas ļoti maz ir pieminēts eh, jūsu paziņojumā. Mēs vienmēr uzsvērām to, lai mūsu tirzniecības partneri atvērtu savus tirgus. Es atkārtošu to pašu um, jautājumu, ko Zahadil kungs un Moskas kundze. Vienkārši gribēju vēl uzdot jautājumu par cīņu pret korupciju, par šo sadaļu. Tas tiešām ir ļoti labs punkts jūsu stratēģijā, bet vai jūs mūs varētu uh, informēt par to, kā tas tiks ieviests un kā īstenosies cīņa pret korupciju tirzniecības nolīgumos. Paldies, Morēla kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tā ir, tā ir interesanta ceļu karte, un mēs redzam arī parlamenta ietekmi un arī sabiedrības viedokļa ietekmi, jo mums daudz, jūs mums daudz solāt, bet tagad ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Un runājot par caurskatāmību, uh, nu, uh, vēl liels darbs ir darāms attiecībā uz tētipu. Man ir daži pavisam īsi jautājumi, runājot par darba vietu radīšanu. Pirmkārt, kā jūs varat eh, pierādīt, ka šie milzīgie nolīgumi TTIP vai, piemēram, ar Japānu, eh, ka tur tiek veikti tikai nelieli, neliels skaits ietekmes novērtējumu. Un vēl viens kolēģis, jautājums, ko kolēģis jau uzsvēra, uh, ir jārada darba vietas, jātīsta um, um, tirgus, bet attiecībā uz Ķīnu ir jābūt skaidram statu, statusam. Runājot par Āfrikas valstīm, manuprāt, būtu skaidrāk jārunā par eh, to, ka uh, ir šī te asimetrija un uh, vērtības Eiropā ir svarīgas. Trust is clearly. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, uzticēšanās ir galvenais vārds, ko vajadzētu redzēt šajā dokumentā, un uzticēšanās no sabiedrības puses ir ļoti būtiska. Lai to nodrošinātu, mums nepietiks ar vārdiem, ir vajadzīgas darbības. Pretēji UKIP, es eh, domāju, ka eh, pamatvērtības eh, cilvēktiesības ir ārkārtīgi būtiskas, lai nodrošinātu labas attiecības, bet mums ir kon vajadzīga konkrēta rīcība, lai to panāktu. Un, protams, šeit jo īpaši ir jāstrādā pie monetārās un ilgspējīgās attiestības nodaļām. Šķiet, ka šis darbs ir sarežģīts, attiecības ar komisiju arī ir sarežģītas, un vietējās konsultātu grupas ārpus Eiropas Savienības nespēja ietekmēt savas valdības, tāpēc tās ir jāatbalsta. Kamēr šī sistēma nebūs ieviesta, uzticēšanos būs ļoti grūti panākt. Praktiska rīcība un praktiskas darbības vispār nav pieminētas stratēģijā. Kādas eh, darbības tiks veiktas? Karolīna. Paldies. Komisāras kundze, Divi īsi jautājumi. Pirms dažām nedēļām jūs prezentējāt jaunu investīciju tiesas sistēmu, kas aizstātu pašreizējo ISDS mehānismu. Gribētu zināt, kā komisija panāks progresu pie šīs daudzpusējās tiesas, kuru jūs vēlaties veidot paralēli TTIP sarunām. Otrs jautājums. Kā šis mērķis ir atspoguļots tirdzniecības stratēģijā? Kembelkungs. Komisārs Konze, divi īsi jautājumi. Britu uh, Independent avīzē jūs uh, citēja lūk kādā veidā. Es uh, neuzskatu, ka man ir dots mandāts no Eiropas Savienības uh, pilsoņu puses. No kurienes īsti nāk jūsu mandāts, ja tas nenāk no Eiropas Savienības pilsoņiem? Tas mūs visus ļoti interesē. Uh, Mans jautājums ir par Indiju. Šķiet, ka sarunas atkal ir iestrēgušas. Vai pastāv iespēja tās pātrināt un ko varētu darīt šīs lietas labā? Godāmie kolēģi, jautājums par mandātu. Tas ir populistiskas kampaņas rezultāts. Tas nebalstās uz reāliem faktiem. Komisāre skaidri pateica, ko viņa to domā. Mandātu dod padomi, un tā tas arī ir. 28 dalība valstis deva savu mandātu tirzniecības sarunām. Un citēt viņu šādā sagrozītā veidā nenorāda uz godīgu politiku. Well, Order, and now, and now... Reglamenta jautājums. Noteikti komisārai vajadzētu sniegt uz to atbildi. Viņa arī to darīs. Tad uh, jums nevajadzēja iejaukties. Esmu šīs komitejas priekšādātājs. Tad lūdzu vadiet to. Vinkler kungs. Priekšādātāji. Paldies, komisārs kundze. Lielas paldies, ka varējāt ierasties. Paldies arī par informāciju un par to, ka ļoti bieži viesojoties pie mums. Tā kā man ir eh, maz laika, neuzdošu jautājumu, bet man ir divi priekšlikumi. Pirmais eh, komisijas priekšādātāja Junkera modelis. Viņš izsakās par Eiropas Savienības situāciju eh, ļoti regulāri. Varbūt jūs varētu arī nākt klajā ar līdzīgiem paziņojumiem par tirzniecības situāciju Eiropas Savienībā. Un domāju, ka mēs varētu arī debatēt šeit Inta komitejā. Tā ir tāda laba doma, varbūt mēs varētu to realizēt. Uh, Mēs Eiropā esam ļoti lepni par to, ka ar savu tirzniecības politiku mēs varam veicināt ilgspējīgumu, vērtības un tā tālāk. Bet jo vairāk jūs to darāt, komisāras kundze, jo vairāk jums uzbrūk dažādas aktīvistu grupas. Un šķiet, ka mēs beigās eh, nonāksim utopijā, nevis reālā pasaulē. Domāju, ka jums vajadzētu izveidot eh, koalīciju, kur piedalās tie, kas patiešām vēlas kaut ko darīt, kas vēlas nosargāt Eiropas Savienības tirsniecības politiku. Domāju, ka šeit, starptautiskās tirsniecības komitejā, jūs atradīsiet sev sabiedrotos. Paldies, Minēras kundze. Priekšsēdētājs īsti nesaprotu kādu lietu. Tika teikts, ka mēs varam tikai paaugstināt savus standartus, bet šeit, ja mēs paskatāmies uz Uh, divām jūrām. Vienā ir svaigs ūdens, uh, saldūdens, un otrā ir sāšūdens. Un, uh, ja sapludinātu šīs jūras kopā, tiek teikts, ka ūdens būtu tikai saldāks. Es domāju, ka mūsu domas par to, kas īsti ir sāsūdens un kas ir saldūdens, ir ļoti atšķirīgas, un mēs īstenībā šeit pazeminam standārtus. Protams, mums nevajadzētu nevienu saukt pie atbildības, un mana partija ir ilgi pret to vērtusies. Jūs esat atkarīga no mūsu atbalsta. Pagājuši nedēļ iedzīvotāji ļoti skaidri pauda to, ko viņi domā par CETA, TISA un TTIP. Apmēram 10 tūkstoši cilvēku izgāja ielās Amsterdamā, un tas ir 20 reizes vairāk nekā iepriekšējā demonstrācijā. Ir savākt arī 3,2 miljonu pārakstu pilsoņu iniciatīvā, un daudzi pretojas arī pret ISDS. Vai esat ņēmusi to vērā? Gracias, prezidente. Muchas gracias, komisārija. Por... Paldies, priekšādātāji. Rodrīgies Skundze. Paldies par jūsu prezentāciju. Es izteikšos pavisam īsi. Man ir četri pavisam konkrēti jautājumi. Pirms dažiem mēnešiem nosūtīju jums rakstisku jautājumu par dzimumu līdztiesības lomu uh, tirdzniecības politikā. Jūs teicāt, ka uh, vajadzētu to visu stiprināt, bet īstenībā šajā jaunajā tirsniecības politikā vispār nav nekas teikts par uh, dzimumu līdziesības veicināšanu ar tirsniecības politikas politiku, palīdzību. Jūs norādījāt, ka mums ir jāstiprina arī PTO. Savā grupā mēs uzskatām, ka ir vajadzīgas struktūrāls reformas PTO. Vai jūs tam piekristu? Uh, Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski arī nodrošināt konkrētas definīcijas valstīm ar zemākajiem ienākumiem. Jūs pieminējāt arī globalizācijas fondu, kas būtu jāpārskata. Vajadzētu ņemt vērā uzņēmumu izmēru. Ir tādi reģioni, kur nav, uh, kur ir, piemēram, 500 uh, darbinieku uzņēmumi, bet tie, tie tiek slēgti. Uh, Paldies, Šustera kungs. No vienas puses jūs runājat par pieeju, kas balstītos uz vērtībām, un tāpat arī vajadzētu nodrošināt eh, lielākas atšķirības starp reģioniem. Manuprāt, eh, te jūs ejat pareizajā virzienā, bet jautājums ir par to, vai jūs pieturēsieties eh, pie šiem mērķiem. Ja jūs darīsiet to, ko jūs vēlaties attiecībā uz reģioniem, tad mums, mēs būsim atkarīgi no šīm valstīm. Ja mēs vēlamies ieviest vērtības, tad mums ir vajadzīga konsekvence ārpolitikā un attīstības politikā. Tas nozīmē, ka visos reģionos, ar kuriem mēs sadarbojamies, vajadzētu strādāt pie visām politikas jomām. Šeit mums varētu palīdzēt eh, tirzniecības politikas instrumenti, bet ne visi tirzniecības politikas instrumenti der visiem reģioniem. Uh, Vai pastāv diskusijas par šiem jautājumiem, vai notiek kāda sadarbība? Pēdējais, ja mēs vēlamies to visu īstenot, tad ir vajadzīga arī ambicioza kontrole un ieviešanas eh, uzraudzība. Te parādās resursu jautājums. Kā jūs visu to nodrošināsiet? Paldies, Obermaier kungs. Paldies, komisārs kundze. Ko Jā, tiešniecība visiem tas ļoti ambiciozi. Mans jautājums, vai tas varbūt nav tā visu kā tā par daudz, pēc moto izglābt visu pasauli, varbūt mums vajadzētu drusku Eiropas fokusu izvirzīt prie, priekšplānā. Īsi. Daži konkrēti jautājumi. Daļu jūs jau piet, eh, pieminējāt ļoti pozitīvi, ka notiek tiešniecība arī ar tālu austrumu partneriem. Man interesē laika horizontu. TTIP jau ļoti stipri tika kritizēts Es nepiekrītu jūsu pamatnostājai. Mans jautājums, jūs runājat par sauskatāmību, kas būs ar rezultātiem no šī visas Eiropas nolieguma tietiem un kā tas ieplūdīs CETA? Vai jūs vēlaties investoru aizsardzību tā, kā tietiem no sākuma paredzēts, arī CETA gribat saglabāt un uh, gal galā ambiciozi, kā jūs teicāt, ir pretkorupcijas uh, cīņa? Jā, kādi šeit ir fakti? šeit vērts slēpjas detaļās. Kas jums konkrēti ir? Kādi pasākumi? Es runāju nevis par iekšējās eh, Eiropas korupciju, bet par partneru. Kādi konkrēti jums ir eh, plāni? Kā jūs grasāties, piemēram, pārtraukt līgumdarbību? Jenfeld kungs. Paldies priekšādētājiem. Par tematu Ķīna. Tur bija jautājums, ko es vēlētos atkārtot. Vēlētos arī Koreju vēl pieminēt. Jā, šeit ir rakstīts, ka ir paredzēts iespēja, ka tas, eh, ka tas varēs tiks atvērts un ka būs investīcija aizsardzība. Mans jautājums, ja tas būs, kāds izskatīsies šī aizsardzības sistēma, vai būs tā, tāda pagaidu aizsardzība, vai tā būs jaunā koncepcija, ko jūs tad izmantosiet? Tālāk. Ar prieku konstatēju ka būs vairāk eh, caurskatāmība un skaidrība. Tas ir paredzēts ticības sarunās. Ja runāju ar cilvēkiem, kas ir pret noliekumu, tad ir ļoti skaidri redzams, ka bailes galvenokārt eh, ir tādēļ, ka cilvēki nezina faktus. Daudzi pārmetumi rodas tādēļ, ka cilvēki izstāsta par lietām, kas nemaz tur nav paredzētas. Tādēļ informācijai ir ļoti liela nozīme, tā ir jāplūst. Paldies! Paldies, komisāris Koncei, par uh, jūsu prezentāciju. Man ir vairāki jautājumi. Šajā uh, darbā, par ko jūs tikko uh, runājāt, uh, manuprāt, parādās, ka ne visas jūsu stratēģijas uh, ir iekļautas uh, nolīkumos, bet īsnībā netiek veikt nekāda reāla pasākuma no komisijas puses. Mm, mums vajadzētu strādāt arī pie konfliktu samazināšanas, un šeit mēs varētu sadarboties ar komisiju. Šeit eh, stratēģijā parādās vairāki punkti, kur ir paredzēti tiesību akti, kas ļautu mums eh, noteikt Eiropas Savienības pozīciju. Gribētu zināt, ko jūs domājat par šiem jautājumiem. Otrais par cilvēktiesībām. Uh, Eh, stratēģijā tiek runāts par to, ka vajadzētu veicināt eh, darbu pie cilvēktiesībām, bet es gribētu zināt, kas tieši praktiski tiks veikts. Mēs runājam par investīciju aizsardzību ļoti daudz, to pašu mēs varētu darīt arī attiecībās cilvēktiesībām. Nevienlīdzība tiek runāts par uh, atšķirībām starp ziemeļiem un dienvidiem. Vajadzētu arī paskatīties, kas tieši veicina šo nevienlīdzību un ko mēs varētu darīt, lai brīvās apmaiņas nolīkumi uh, neveicinātu nevienlīdzību, ko jau tagad varam novērot Eiropā. Komisārs kundze, vēl viens jautājums no manas puses. Es ļoti augstu vērtēju jūsu stratēģiju un jo īpaši to, ka jūs liekat uzsveru uz īstenošanu. Šeit patiešām ir daudz darāmā. Vai mēs eh, varēsim saņemt arī pārskatu par īstenošanu kādā veidā mūs uh, informēs par stratēģijas īstenošanu tuvākajos gados. Paldies, tagad vārds jums, komisārs kundze. Paldies, priekšādētāji. Paldies visiem par izteiktajiem komentāriem un uzdotajiem jautājumiem. Es, uh, protams, ņemšu vērā man atvēlēto laiku, jums arī ir vēl uh, darbu kārtība diezgan gara. Protams, mums būs vēl iespēja apspriesties arī ar referentiem un ānu referentiem. Gribētu sākumā komentēt uh, mm, atbildi, ko devu Hillerija uh, kungam. Hillerija kungs nav žurnālists, viņš ir aktīvists. Tikāmies februārī, pirms diezgan ilga laika, kādā pasākumā, kur runājām par dažādiem uh, TTIP aspektiem. Viņš uh, runāja par protestu, par protestiem, un es, protams, ļoti labi zinu, ka pastāv šādi protesti Eiropā, tieši tāpēc esmu daudz ceļojusi, lai uh, runātu, lai uzklausītu šos cilvēkus. Es viņam skaidroju, ka mandāts par TTIP tiek dots no dalību valstu puses, un šo situāciju varētu mainīt tikai tad, ja dalību valstis to mainītu. Un no manis teiktā viņš safabricēja šādu citātu, kas nav tieši mans citāts. Es uzskatu, ka lielākā daļa apstiprināja mani šajā amatā, šeit uzklausīšanā. Jūs eh, pārstāvat uh, tautas, eh, tautu kā tādu un arī komisāri līdz ar to pārstāv tautu. Es ļoti labprāt atgriezīšos pie jums, es ļoti labprāt arī divpusēji ar jums varu tikties pie kafijas vai tējas tases, lai mēs varētu tikt galā ar viedokļu atšķirībām. Mēs varam izskatīt gan tīrniecības situācija, mēs varam iecā, iet cauri arī īstenošanas pasākumiem, tas, protams, ir atkarīgs arī no jūsu darba kārtības. Ceru, ka es jums sniegus atbildi uz šo jautājumu, tagad uh, pievērsīšos konkrētākām lietām. Uh, Uh, tirzniecības aizsardzības instruments. Šādu jautājumu uzdeva Moskas kundze un arī citi. Jā, patiešām šis jautājums ir iestrēdzis padomē. Paskatīsimies, ko varam darīt lietas labā. Junkera kungs man ir licis pārskatīt to, kā mēs izmantojam tirzniecības aizsardzības instrumentus, lai mēs varētu domāt par tālāko rīcību. Protams, ir jāņem vērā arī pašreizējā bloķēšanās padomē. Mums ir vajadzīgs dialogs ar padomes uh, pārstāvjiem, ar eh, pašreizējo prezidentūru, ar nākamo prezidentūru. Es eh, solu, ka informēšu jūs par eh, šīs situācijas attīstību. Pašlaik komisijā iekšēji mēs ļoti daudz apspriežamies par Ķīnas tirgus ekonomikas statusu, kas, protams, ietekmēs Vietnamu un citas valstis, kas ir līdzīgā situācijā, kaut arī laika grafiks varbūt ir iekavējies. Uh, Tas ir komplicēts jautājums, jūs to noteikti zinat. Un mums ir jāskata arī visu viedokļi par šo jautājumu. Neko neesam vēl panākuši. Es zinu, ka interese par šo jautājumu ir liela un jautājums ir delikāts. Esam ļoti rūpīgi iepazinušies ar visiem aspektiem. Uh, Gribētu arī atkārtināt, ka te ir runa par metodoloģijas maiņu. Mums vajadzētu domāt par to, kā samazināt uh, dempinga likmes. Ja mēs te kaut ko mainīsim, tad šeit būs vajadzīgas likumdošanas iniciatīvas no komisijas. Un te mūsu pienākums būs sagatavot šo likumdošanas priekšlikumu, nosūtīt to jums un padomēji. Šāds ir process, diskusijas pašlaik notiek, bet neesam vēl pielikuši tam punktu. Process ir komplicēts, ir iesaistīti daudzi ģenerāli direktorāti un komisāri. Tieši tāpēc tas neparādās tirdzniecības stratēģijā. Maklārkins kundze, jūs uzdevāt ļoti interesantu, bet ļoti sarežģītu jautājumu. No vienas puses no jums un no padomas ir spiediens atvērt pēc iespējas vairāk brīvās eh, tirzniecības sarunu bet no otras puses mums ir jānodrošina, lai viss būtu pareizi, lai mēs ņemtu vērā visas paustās bažas. Nevaram um, sākt vest sarunas par tarifiem pēc dažām nedēļām. Šis jautājums ir komplicēts un uh, tam ir vajadzīgs laiks, tam ir vajadzīgi arī resursi. Mums ir um, jāiestrādājas arī dalība valstīs un, protams, ir vajadzīgs laiks, tas varbūt um, rada Eh, vilšanos, bet, nu, mēs nevaram to izdarīt īsā laikā. Tieši tāpēc mums ir jānosaka prioritātes. Austrālija un Jaunzēlande par tām tiks veiktas divas atsevišķas sarunas. Nezinu īsti, kā tiks izvēlētas sarunvedēja komandas. Mums Tirzniecības ģenerāla direktorātā arī trūks cilvēku. Cilvēki strādā ļoti labi, mēs varētu noalgot simtiem jaunu darbinieku, taču mums ir jāņem vērā arī budžeta realitāte. Uh, par Malāziju un par citām valstīm ASEAN. Mums eh, bija tikšanās ar ASEAN dalību valstīm, un mērķis ir noslēgt reģionu, reģionālu nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASEAN Savienību. Pašlaik mēs eh, veidojam pamatus eh, runājot ar individuālām valstīm. Mēs arī teicām, ka mēs sagatavosim pašreizējā situācijas īsklāstu, kāda kas ir panākts divpusējās sarunās, un tas attiecas arī uz Malaiziju. Un arī par Merkusuru varu teikt to pašu. Esam tikušies ar Merkusuru ministriem un pašlaik mm, skatām to, kāda ir aktuālā situācija, un līdz gada beigām noteikti turpināsim sarunas ar Merkusuru. Tad, tad mums ir kontakti sarunas, bet, nu, vēl nekas īsti nav sācies. Par Indiju. Šeit Kambela kungs uz tevi jautājumu. Arī šis jautājums ir iestrēdzis. Uh, Mēs ceram, ka galvenie sarunu vedēji varētu sākt tikties eh, rudenī, bet eh, indieši šo tikšanos eh, anulēja. Un tagad mēs īsti nezinām, kas notiks. Mūsu durvis ir atvērtas, mēs patiešām gribētu sēsties pie galda, lai varētu pārvarēt visas nesaprašanās, bet pašlaik man nav nekādas pozitīvas informācijas, ar ko jūs iepriecināt. Daudzi uzdeva jautājumus, kas ir saistīti ar ilgspējīgu attīstību, ar cilvēktiesībām. Katrā sadaļā būs iekļauts atsaucas uz bērnu darbu, uz piespiedu darbu, uz atbildīgām piegādes ķēdēm, uz korporatīvo atbildību. Arī amerikāņiem esam nosūtījuši šo ļoti ambiciozo sēdēļu. Pavisam drīz to varēsim arī publiskot, lai jūs redzētu, kā mēs skatām šos jautājumus. Protams, šie temati ir jāņem vērā visās mūsu sarunās ar visiem mūsu partneriem. Tikko publicējām vadlīnijas par to, kā iekļaut cilvēktiesību nosacījumus brīvās tirdzniecības nolīkumos sekojam tam līdzi, bet eh, daudz no šiem jautājumiem ir jāapspriež PTO, eh, G20 un arī citos starptautiskos fórumos. Kēlers kundze un citi par to runāja, un jā, patiešām ir svarīgi, lai multilaterālais līmenis sāktu funkcionēt. PTO nav īsti efektīva. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz divpusēju un reģionālu nolīgumu. Mums ir jānodrošina, lai visi mūsu nolīgumi atbilstu pašreizējiem PTO noteikumiem, un mums vajadzētu to visu novest arī daudzpusējā līmenī. Citas valstis arī var pievienoties PTO. Daži pieminēja Meksiku, tāpat arī Turcija ir uzdevusi līdzīgus jautājumus. Ir skaidrs, ka durvis ir atvērtas Mēs eh, turpināsim strādāt eh, PTO ietveros, lai saprastu, vai mēs varam pielikt punktu Dohai un iekļaut arī jaunus elementus PTO. Par Vietnamu. Sardēls kundze, tas ir līdzīgs jautājums. Es jau teicu, ka process ir līdzīgs Ķīnai. Daudzi no jums runāja par asimetriju. Morela kungs un pārējie. Sarunas, ko mēs eh, vakar uzsākām ar tunisiešiem, eh, tad, tad sākām sarunas tikai pirmdien, tās patiešām ir asimetriskas. Tad, tad eh, mēs viņiem piedāvājam daudz mazāk nekā prasām no viņiem. Mēs ar viņiem vedam sarunas, runājam par sensitīviem jautājumiem, par lauksaimniecību, par pakāpojumiem, kas tiks aizsargāti sektori. Tātad pat tiešām šeit ir asimetrija. Un tas pats attiecas arī uz uh, attīstības aspektiem. Mēs sastrādājamies, piemēram, ar uh, DEFCO komiteju, mēs gribam nodrošināt, lai uh, šīs attiecības noritētu paralēli, tātad attīstība un reģionālajie jautājumi vietējās konsultantu grupas. Zinu, ka tās nefunkcionē optimāli. Tikko ar viņām tikāmies un bija tikšanās tikai pirms pāris dienām, lai saprastu, kā atvieglot šo darbu. Mums ir jādomā par sadarbību ar ārējās darbības dienestu. Šīs grupas strādā ļoti labi, bet dažkārt, diemžēl, šī sadarbība nav pietiekami veiksmīga, un mums vajadzētu vairāk paļauties uz uh, viņu ieguldījumu investīciju tiesa. Mēs eh, attiecībā uz TTIP esam nākuši klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu uh, investīciju tiesu. Mēs uzklausījām to, kas bija sakāms parlamentam un padomēji, un drīz sāksim sarunas arī ar ASV. Mēs uzskatām, ka TTIP ir eh, pareizais aspekts, kur vajadzētu šādu tiesu. Uh, bet mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šis modelis tiktu piemērots visām turpmākajām sarunām Vietnamai, ja, Vietnamai Japānai un tā tālāk. Paralēli strādājam arī pie uh, multilaterālas starptautiskas tiesas izveides. Tam būs vajadzīgs vairāk laika. Mēs uh, uzklausām to, kas ir sakāms akadēmiķiem, pētām pašlaik pasaulē jau eksistējošas daudzpusējas tiesas, domājam par priekšlikumu. Uh, Protams, priekšlikums vēl nav gatavs, process ir sarežģīts, un labprāt uzklausam visus, kuriem ir kas sakāms, bet, nu, noteikti pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Jautājums par uh, dzimumu politiku. Tas parādās tirzniecībā uh, GSP plus uh, vienošanās ietveros, te ir atsauce uz starptautiskām konvencijām. Tostarp konvencija par dzīmumu ned nediskriminēšanu. Tāpat ir arī iekšējas nesaskaņas un iekšēja nevienlīdzība, par ko runāja Arenas kundze. Šeit pārskatām globalizācijas fonda izmantošanu. Šo darbu vada Taisenes kundze, bet mēs arī dodam savu ieguldījumu. Par korupciju neesam vēl pabeiguši e, eh, savus domu formulējumus šajā jomā. Mums ir jādomā par labu pārvaldību, un ja šādas pārvaldības nav, tad nevar izmantot tirzniecības piedāvātās iespējas. Mēs strādājam pie tā, lai sagatavotu mehānismus. Šis darbs turpinās, labprāt, uzklausīšu arī to, kas jums ir sakāms. Noslēgumā par īstenošanu. Protams, tā ir ļoti laba ideja. Mums ir jāsaprot, cik tālu esam nonākuši strādājot pie šiem priekšlikumiem. Nāsmu ieplānojusi gatavot jaunus likumdošanas priekšlikumus, bet, protams, būs jādomā par pārbaudēm, kontroli. Paskatīsimies, kā ģenerāla direktorātā mēs varētu pie tā piestrādāt un kā sniegt jums arī aktuālāko informāciju. Saifī kundze. Uh, par atgriezeniskumu. Patiešām tā ir daļa no stratēģijas, tā ir, tas ir pieminēts eh, divas, trīs vai pat četras reizes. Te ir runa par mūsu mērķi eh, līdzsvarot tirgus. Um, Eiropas Savienība ir atvērta, uzskatu, ka tas ir pozitīvi. Komisija vismaz tā domā, bet vajadzētu to visu līdzsvarot, lai arī citi partneri būtu tikpat atvērti. Tātad šis atgriezeniskums ir vairākās vietās pieminēts stratēģijā. Priekšādātāja kungs, šķiet, ka esmu aptvērusi lielāko daļu no jautājumiem. Bija arī izteikumi par cauradzamību un kā virzīties uz priekšu. Visu to esmu ņēmusi vērā un noteikti par to kādreiz vēl diskutēsim. Jebkad, kad vēlaties mani uzaicināt, labprāt ieradīšos pie jums. Jā, liels paties, tā bija pirmā diskusija par jauno tirzniecības stratēģiju. Tas ļoti daudz soļoši. Jauna pieeja, Un es domāju, ka mēs saglabāsim tradīciju, ka kontaktēsimies un uh, sniegsim atbildes ar uh, ziņojumiem par jaunā tirdzniecības stratēģiju un mēģināsim panākt vislabāko ieguvumu mūsu cilvēkiem. Lies paldies! Okay, now we are going on. Labi, tad tagad turpinām. Pēdējā piezīme par tirzniecības stratēģiju. Mūsu laika grafiks eh, ir līdz pat nākamā gada vidum, tātad mums būs daudz laika un iespēju vēl diskutēt. Un Vinklera konga priekšlikumu ņemšu vērā. Protai ka būtu jāiesaist iesaistītās puses tiesniecības politikā. Tagad septītais punkts. Visi, kas grib izteikties eh, par kaut ko citu nekā mūsu darba kārtību, lūdzu, vai nu iziet ārā no zāles, vai nu uh, uzvedieties klusi. Seven. Septītais punkts. Ikgadējais ziņojums par Eiropas Savienības konkurences politiku. Vārds referentam Sienfeld kungam. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas komisija ir uh, izvērtējusi 2014. gadu un sastādījusi ziņojumu, par to īsi izteikšos. Digitālais uh, iekšējais tirgus un tā pabeigšana uh, tas ir eh, gari un plaši skatīts, un tas arī nav pārsteidzoši, jo tur ir būtiska attīstība un dinamika, bet ir skaidrs arī, ka ir eh, vajadzīga atšķirīga pieeja nekā eh, reālajam tirgumam. Vēl viens svarīgs temats ir enerģītikas tirgus un tā pabeigšana. Uh, caurskatāmība un attīstība finanšu sektorā, Eiropas ražotāju stiprināšana un tas, kas mūs interesē mūsu komitejā, konkurences kultūra ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī e, visā pasaulē tirgos, kurus ir paredzēts atbalstīt. E, par šo jautājumu ir 22 lapuses e, sarakstīts, kuras jūs varat izlasīt, un mēs par šiem aspektiem izsakāmies. Cits starpā mēs pieminam arī to, cik svarīgas ir privātās institūcijas, arī PPP, un tas, cik svarīgi ir tas, lai valsts un pašvaldību iepirkumi tiktu piešķirti saskaņā ar publiskiem kritērijiem. Tad mazāk monopolu, mazāk dominējošo tirgus pozīciju. Mēs vēlētos, lai tiktu īstenots plašāks monitorings attiecībā uz starptautisko līgumu ievērošanu. Un vēl PTO vajadzētu būt um, daudzpusējam uh, konkurences politikas nolīgumam, lai stiprinātu MVU pozīciju, lai viņi varētu darboties arī starptautiskā mērogā. Mēs vēlamies arī uh, sniegt palīdzību uh, paredzēt palīdzību jaunatīstības valstīm, lai arī tur stiprinātu godīgu konkurenci. Tas ir svarīgi globalizācijas apstākļos. Tālāk līdzsvarot pieeja resursiem, gan energoresursiem, bet arī transportam. Tas ir priekšnosacījums godīgai konkurencei starptautiskā mērogā. Mūsu tekstā mēs izsakāmies arī par starptautiskām organizācijām, piemēram, OECD konkurences politikas īstenošanā. Tātad īsi apkopojot, ziņojums ir labs, bet eh, vēl ir eh, vairāk jāuzsver zinām jautājumi, jo tie ir uh, svarīgi godīgai konkurencei, jo tas ir attīstības motors, dzinējspēks, un tas novadīs pie attīstības ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē. Paldies, tagad ēnu referente, vispirms Karolīna. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Vispirms gribētu pateikties uh, referentam par darbu un sastādīto projektu. Sociāldemokrātu grupa uh, piekrīt vairākiem uh, referentu paustajiem viedokļiem, jo īpaši, ka jāatver starptautiskie tirgi attiecībā uz valsts un pašvaldību iepirkumu, un mēs uzskatām, ka šeit jābūt arī sociāliem un vides kritērijiem, kam tas viss ir piesaistīts. Uh, Mēs atbalstām arī daudzpusēja nolīguma noslēgšanu par konkurences politiku pētējo ietvaros, bet mums šeit ir um, šaubas, vai tas drīz tiks iespējams. 2004. gadā jau bija mēģinājums uh, tādu panākt. Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, runājot par pieeju finansējumam, arī mūsu politiskajai grupai tas ir svarīgs jautājums. MVU ir vajadzīga palīdzību, lai varētu veiksmīgi darboties pasaules tirgu, lai varētu radīt darba vietas un izaugsmi un arī investīcijas. Esam arī vēl plānojuši iesniegt vēl citus grozījumus un konkrēti pieeja digitāliem tirkliem un infrastruktūrai ir svarīgs punkts, lai uh, varētu uh, Uh, veicināt konkurenci, jo lielā konkurence nozīmē uh, labāku izvēlu un zemākas cenas patērētājiem. Tas jo īpaši attiecas uz telekomunikāciju jomu. Referents gan piemin enerģijas jautājumu, bet šeit mēs uh, gribētu iesniegt konkrētu grozījumu, kas uzsver to, ka cilvēkiem ir jāvar apmaksāt energoresursi Eh, Konkrēts spējas politika, kas eh, funkcionē, ir ļoti svarīga, lai eh, novērstu vai ierobežotu konkurētas kropļojošas prakses. Un vēl gribētu norādīt, ka nosacījumi ja priekšraksti konkurences un tirzniecības politikas, politikas ietvaros nedrīkst pārkāpt pakalpojuma aizsardzības principus. Uh, un īpaši mēs gribētu pievērsties uh, iepirkšanās centriem, jeb uh, lielveikaliem, kas um, ir noteicošie bieži vien tirzniecībā un uh, kropļo pie kādas ķēdes, un par to ir liels satraukums īpaši attaistības valstīs. Šeit ir piemērs, kad uh, lieli lielveikali uh, diktē cenas banānu tirgošanā, piemēram. Uh, šie punkti mums ir ļoti svarīgi, un es ceru, ka mums būs laba sadarbība, un esmu pārliecināta, ka beigās varēsim rast labu kompromisu. Paldies! Lielas paldies, Lungas kungs! Danku vēl! Uh, paldies, uh, priekšsēdētāji! Jā, noteikti ir jābūt uh, vienādiem nosacījumiem ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē, un man ir prieks, ka uh, Eiropas parlaments to arī ņem vērā. Globālā mērogā mums ir jāvirza uh, uz priekšu un jāpopularizē konkurences kultūra, un mūsu grupa EKR grupa uh, Eh, šo jautājumu uzsver kā ļoti svarīgu. Tāpēc paldies eh, referentam par paveikto darbu. Lielā mērā mēs piekrītam priek, priekšlikumiem, kas tiek piedāvāti, bet ir trīs papildus elementi, kurus mēs gribētu, lai tie tiktu pievienoti. Piemēram, piektajā pāntā viņš runā par uh, to, ka jāpanāk daudzpusējs noliegums konkurences politikas jomā, es domāju, ka būtu jāprasa atsevišķā pānstā arī, lai tiktu pievērst uzmanību sadarbības uh, nolīgumiem ar trešajām valstīm uh, tieši konkurences noteikumu īstenošanā. Piemēram, Eiropas Savienības un Šveices nolīgums, kas tika noslēgts 2013. gadā, Tur ir inovatīvi aspekti runājot par informācijas apmaiņu. Otrs punkts, um, sastais priekšlikums, uh, tur ir runa par iniciatīvām, piemēram, OECD, tad Eiropas komisijai un uh, konkurences iestādēm no dalību valstīm būtu jāaicina spēlēt aktīvu lomu starptautiskajā konkurences tīklā ICN. Uh, Tas ir vēl viens priekšlikums, kur mēs vēlētos, lai tas tiktu iekļauts. Trešais priekšlikums attiecas uz uh, septīto, uh, un tur ir runa par godīgu konkurenci un valstu mēģinājumiem to īstenot. Kāpēc nevarētu vienlaicīgi, runājot par tehnisko sadarbību ar, atjaun, ar, ar attīstības valstu ekonomikām, uh, Eh, tad tur varētu nodrošināt, eh, piedāvāt šādu sadarbību. Tātad mēs šādus grozījumus iesniegsim. Paldies, ja vairāk runātāji nav, tad tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu. Eh, Tēja Brauns. Tēja Brauns. Jā, paldies priekšsādātāji. Komisija atbalsta ziņojumu projektu, kur iesniedzis uh, referents, tur ir uh, eh, minēts svarīgi tirzniecības un konkurences aspekti. Un mūs priecēja jūsu nostāja par šiem jautājumiem. Mēs pieņemsim zināšanai šodien izteiktos komentārus un uh, gaidām diskusijas par uh, grozījumiem un arī turpmāku sadarbību ar komiteju. Daži punkti. Mēs gribētu uzsvērt to, ka mēs ļoti aktīvi uh, darbojamies starptautiskā arēnā, runājot par divpusējiem un arī daudzpusējiem uh, fórumiem. Piemēram, starptautiskajā konkurences tīklā ir vairākās simts jurisdikcijas, kas uh, ļoti atklāti diskutē un sadarbojas, un tur ir pārstāvēts tieši konkurences padomas no valstīm. Mēs gribētu uzsvērt, ka ģenerāldirektorāts atbalsta arī kaimiņu valsts, piemēram, Ukrainu un Moldovu, runājot par atbalstu, kas ir minēts 7. pantā. Mm, visbeidzot, ir atzīts, ka arī subsīdijas var būt uh, Uh, barjeru tirzniecībai un negatīvi ietekmēt konkurenci, un tāpēc arī Eiropā ir izveidota valsts atbalsta kontrolas sistēma, un par to arī tiek diskutēts tētību uh, sarunu ietvaros. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies! Atpakaļ uh, vārds referentam. Dziękuję e, bardzo za te wszystkie. E, paldies e, par šiem komentāriem. un paldies arī par eh, pozitīvajiem vārdiem, ko izteicāt. Un eh, tas, ko jūs piedāvājāt, eh, ja tas atbilst tam, kas ir rakstīts atzinumā, tad noteikti varēsim rast arī kompromisu. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. oktobris 12. Un um, atzinumu pieņemsim 19. novembrī. Paldies! Un tagad eh, nākamais punkts, astotais punkts. Tisa nolīgums. Atcerēsieties, ka mēs izlēmām uh, izstrādāt rezolūciju, lai atspoguļotu tagadējo situāciju un dotu ieteikums nākotnēji un dodu vārdu mūsu referentei Redingas kundzei. Uh, with... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms uh, sākumā tehniskas informācijas. Darba dokuments septembra ir jūsu dokumentu kopumā. Protams, tas ir vecais septembra dokuments, jums vienkārši ir uh, jāparaukas uz šo ziņojumu projektu tagad. Tas ir nosūtīts ēnu referentiem, un tas ir pieejams tiešais te kopš pirmdienas, tā kā jebkuram no jums ir bijusi piekļuve. Neskatieties mapīties, tas ir vecais dokuments. Gribētu pateikt, ka ir politikas nodaļas interesanta analīze, un uh, tas arī ir jūsu dokumentu kopumā. Tas uh, arī interesanti palasiet, kāds ir konteksts. Pilsoņi gaida, ka mums ir pilnībā nodrošināta caurskatāmība, un tas ir tas, ko mēs vēlamies šajā parlamentā nodrošināt eh, tīz, attiecībos tīzas noliekumu, proti atjaunot pilsoņu un uzņēmumu uzticamību. Mums ir vajadzīgs uzraudzīt kopš 2014. gada caurskatāmība ir sešas eh, uzraucības grupas eh, sanāksmes paredzētas katru gadu. Mums ir eh, bijušas intensīvas sarunas ar institūciju starpā un arī ar pilsonisko sabiedrību. Un mēs raugāmies, kā nosprast virzienu, ko mēs vēlamies no tīzes un ko mēs nevēlamies. Un kā mēs sakām, vai saku es, es domāju, Intas komitejas locekļus un uh, deviņus atzinumu. Deviņu uh, atzinumu sastādošās komitejas. Otrakārt, es gribētu izteikt savu nostāju ļoti skaidri. Jā, partīza, tam vajadzīgs starptautisks noregulējums. Bet uh, šeit jāraugās, kāda ir attiecība ar iekšējām regulācijām. Uzņēmumiem ir vajadzīgs eh, plašāks darbības lokus, jo barjeras ir ļoti augstas Eiropas ārpusē. Bet tam ir jābūt vienlaikus nodrošinājumam ar drošībiem mūsu pilsoniem. Jā, tisa ir iespēja Eiropai, jo tas ir mugurkaus mūsu visai ekonomikai. Pakalpojumi ir visā, lauksamniecībā, tirniecībā, visur mūsu IKP būtisku daļa un divas trešdaļas no mūsu darba vietām. Tā kā atklātība ir absolūti nepieciešama, lai turpinātu nodrošināt izaugsme šajā sektorā. Bet nekā šajās sarunās nevajadzētu būt tā, ka netiktu izpildīt mūsu sociāla un kultūras modeļi. Jāraugās, kāda šeit ir attiecības ar, ar, ar valstīm ārpusē. Jā, šeit eh, par datiem ir jāraukās, lai tas sask būtu saskaņots ar eh, pamatiesībām uz privātiem datiem. Šeit eh, profesionāļi var izmantot datus tikai specifiskiem mērķiem uz ierobežotu laiku un pamatoties uz līguma paredzētajiem noteikumiem un valstu likumiem. Jā, tas viss ir ambiciozi, bet arī līdzsvaroti šajā nolīkumā. Noli Es domāju, ka tiza mēs eh, saņemam iespēju nodrošināt eh, atgriezeniskumu un eh, mūsu publiskie pakāpojumi. Tajos ir pilnībā jāievara mūsu pamatiesības un tām ir jābūt pietiekami nodrošinātām. Lai uzsvērtu šo ļoti skaidri, šo prasību, es uh, papildu šīm, šīm zilajām līnijām novāk arī sarkanās līnijas, ko mēs nevēlamies eh, saskatīt eh, sarunās. Piemēram, lai būtu, mēs nevēlamies, lai būtu mazāk patērētāju tiesības. Uh, un, piemēram, attiecībā uz mūsu viesabunēšanas eksportu un, un spam bloķēšanu, tas ir vajadzīgs, mums ir vajadzīga vairāk atgriezeniskums, labāka piekļuve citiem tirgiem, piemēram, valsts iepirkumā, transportam, telekom, finanšu pakalpojumiem. Mums ir vajadzīgi ieguvumi mūsu MVU, mums ir vajadzīgas normas, kas nosaka informāciju tiešsaistē, tirniecības nosacījumā komisija to ir apsolījusi kā tādu vispārīgu principu, bet mums ir vajadzīgs raudzieties, kā tas tiks īstenots tiza vienlaicīgi. Un mums ir vajadzīgi arī starptautiskie standārti, ko mēs eh, piemērojam un ko piemēro arī mūsu partneri citur, piemēram, Bāzele, IMO, ICAO. E un mums ir jādomā arī par uh, daudzpusējumu. Vai mēs vēlamies Ķīnu vai arī citas attīstības ekonomikas iekļaut, vai mēs varam, piemēram, radīt eh, novērotāju statusu. Vai tas viss varēs tikt nodrošināts tik ātri, cik mēs vēlamies? Negribu atkārtot visus punktus, tas būtu pārāk gari to visu uzskaitīt. Kā jau teicu, mums ir arī skaidri jānosaka, ko mēs nevēlamies noliekumā. Mūsu tiesības eh, regulēt tam ir jābūt nodrošinām. Mūsu publiskie pakāpojumi, sociālā drošība, veselības pakāpojumi, šīs sistēmas mums vajadzīga tā saucamie zelta standarti, lai to visu aizsargātu. Protams, ka līdzīgi kā vairāk eh, gadījumā noliekumi ir arī daži izņēmumi, audiovizuālie mediji un publikācijas arī ir izslēgtas. Mums to vajadzētu pievienot. Komisāri runāja par datu privātumu. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidrs sarkanā līnija, kas jānovelk. Tas ir mūsu pamatiesības Tās ir jāizteno sarunās. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka mums nevajadzētu šeit eh, pretnostatīt šīs ofensīvās defensīvās intereses. Es domāju, ka nevar būt uh, eh, nolīgums bez uh, drošības garantijām. Mums patiešām vajadzētu abus šos elementus apvienot, un ja mums izdosies to izdarīt un uh, īstenot mērķus tiza nolikumā, tas nodrošinās to, ka mēs panāksim lielāko konkurences spēju un būsim vairāk aizsargāti vienlaikus. Bet mums. Ir jāraukās, kā mēs atveram tirgus, kā radīt konkurenci, kā atvērt tos tirgus, kas līdz šim mums nav bijuši piekļu pieejami, un raudzīties, kur ir mūsu sarkanās lietas, piemēram, kultūras jautājumi un eh, valsts pakāpojumi. Tas ir ceļš, pa kuru mums vajadzētu iet šajās sarunās. Mums vajadzētu mēģiniet būt eh, pozitīviem. Uh, un izvirzīt prioritātes. Tas ir tas, ko varētu dot kā pievienoto vērtību parlaments, lai to ņemtu vērā. Kolēģi, man ir arī mums jāpasaka, kā sadarbība. Ēnu referents sanāksmē bija ļoti, ļoti pozitīva, un esmu pārliecināta, ka mēs ar šo pozitīvo pieeju varēsim sasniegt tādus rezultātus, kas sniegs mums pēc iespējas labākus rezultātus šajā jomā. Lies paldies eh, Redingas kundzē. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Džūda Kitnitā. Eh, paldies. Kā jau tika minēts, pakalpojumi mūsu ekonomikai ir izšķiroši nozīmīgi. Tie ir ļoti svarīgi nodarbinātībai, darba vietām. Un ne tikai manā dalība valstī. Tieši tāpēc uh, regulēšana un standārtu līmenis, kas tiek piemērots pakāpojumu sektoram, ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu līdzsvaru ekonomikā, lai darba vietas būtu kvalitatīvas gan šeit, gan ārvalstīs. Mēs sociāldemokrātu grupā uzskatām, ka sagatavotais projekts ir uh, Eh, skaidrs referentes signāls, ka viņa grib panākt vienošanos ar visām politiskajām grupām. Un mēs darīsim visu, lai strādātu tādā pašā sadarbības garā un panākt kopīgos mērķus. Runājot par saturu, sākumā gribētu atkārtot, ka mēs gribētu, lai tiktu atdzīvināts multilaterālisms. Šī nav tā labākā iespēja, un šajā nolīkumā nevajadzētu iekļaut neko tādu, kas neatbilst daudzpusējībai nākotnē. Un tā būs mūsu pozīcijas sarkanā līnija attiecībā uz TISA. Mēs redzam, ka tiek ņemti vērā arī iepriekšējie kompromisi, par kuriem mēs cīnījāmies strādājot pie TTIP rezolūcijas, kuru gatavoja mūsu priekšsēdētājs, jo īpaši tie runa par publisko pakalpojumu respektēšanu, datu aizsardzība, un uh, finanšu pakalpojumu izslēgšana. Mēs ceram, ka tiks panākts ļoti strauji progress pie šiem aspektiem, jo domāju, ka sarunas par citām jomām būs sarešķītākas. Tāpat arī nebūs pārsteidzoši, es teikšu, ka runājot par publiskajiem pakalpojumiem, Redings kundze ir lūgusi, lai tie tiktu izslēgti no sarunām, bet mēs arī aizstāvēsim pozitīvo sarakstu, un mēs būsim pret sprūdrata ap, vai apturēšanas klauzulu. Uzskatu, ka ziņojums, lai tas būtu pēc iespējas efektīvāks, šeit vajadzētu kombinēt gan politiskos signālus, gan arī detalizētas tehniskas vadlīnijas, un jo īpaši tas attiecas uz iekšējiem regulējumiem un mobilitāti. Mums ir jāstrādā pie tehniskajiem aspektiem, lai nodrošinātu, ka komisāri ņem vērā mūsu bažas un lai netiek izmantota tikai vispārīga vai neskaidra valoda. Ceram uz uzlabojumiem šajā jomā. Runājot par mobilitāti, vajadzētu nodrošināt, ka mums uh, ir konkrētas garantijas attiecībā uz darba standārtu un tiesību aizsardzību. Šeit Uzskatu, ka ir jāiekļauj saistoša horizontāla klauzula, un tāpat arī ir vajadzīgi formulējumi attiecībā uz uh, kvalificētajiem kvalificētajām darbinieku kategorijām. Ir jānodrošina arī dalību valstu tiesības regulēt, un mani iepriecina tas, ka dokumenta tekstā jau redzu e, šādas frāzes. Mums ir jādomā arī par to, kā vislabāk to panākt sarunās. Iesniegšu grozījumus, kur būs par to runa. Domāju, ka mēs varam būt vēl skaļāki pieprasot uh, nosacījumus uh, vietējiem regulējumiem. Un te atgriežos arī pie sākotnējā komentāra par daudzpusējību. Uh, Negribu aizņemt pārāk daudz laika, bet es domāju, ka vajadzētu parunāt arī par caurskatāmību. Mums vajadzētu sākt ar pozitīvo, un mēs atzīstam, ka ir vērojams progress šajā komisijā attiecībā uz caurskatāmību. Tiek darīts daudz vairāk, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos dažādām politikas jomām, bet domāju, ka vēl ir daudz darāmā. Uh, un ziņojumā mums vajadzētu to uzsvērt. Mums ir jārunā par visu sarunu caurskatāmību. Šeit ir runa arī par to, ka visu tīsas dalībnieku piedāvājumi arī ir jāpublisko. Mums ir jāved sarunas tādā veidā, lai mēs eh, PTO varētu pieņemt apmierinošu nolīgumu. Uh, Es sadarbošos ar referentu un pārējiem ēnu referentiem, un es ceru, ka mēs sagatavosim patiešām konstruktīvu ziņojumu par to, kā vadīt sarunu vedēju sarunu gaitā. Mums ir jāsaprot, ka mēs šeit nebalsosim par to, vai mēs atbalstam vai noraidām tīsa. Šis lēmums parādīsies tikai sarunu beigās Te mēs vēlamies nodot politiskus signālus sarunu vedējiem. Ja šādus politiskus signālus mēs nedosim, mēs nevarēsim sūdzēties par sarunu iznākumu. Patiešām taisnība Maklārkins kundze. Paldies, priekšādātāji, paldies arī referentē par ļoti lielo darbu, ko viņi ir ieguldījusi tīsa uzraudzībā. Un nodrošinot, lai mūsu balss parlamentā arī tiktu sadzirdēta. Uh, Es gribētu arī pateikties referentē par sagatavoto projektu. Kopumā esmu apmierināta ar uh, projektu. Domāju, ka referente ir sagatavojusi līdzsvarotu pieju. Viņa atzīst, ka ir uh, jāņem vērā patērētāja aizsardzība un arī visu iesaistīto pušu viedokļi gan parlamentā, gan citur. Es uh, Protams, vēl iepazīšos ar šo projektu detalizētāk un sagatavošu grozījumus līdz mēneša beigām, bet gribēju sākumā izklāstīt savus sākotnējos novērojumus. Referente ir darījusi daudz, lai nodrošinātu, ka bāžas par tīsa tiktu ņemtas vērā. Domāju, ka pirmajā projektā jau parādās mūsu minētais. Galvenokārt te ir runa par tiesībām regulēt sabiedrības interesēs. Mēs uzskatām, ka valdībām ir jāsaglabā šīs tiesības, eh, pieņemt tiesību aktus, kas ir pilsoņu interesēs. Tāpat arī ir dažādas apņemšanās, kas ir iekļautas starptautiskos nolīkumos, un šeit eh, izskatās, ka starptautiskie nolīkumi atkrīt, tāpēc, ka puses var eh, regulēt, kā tām ienāk prātā. Vajadzētu nodrošināt, lai uh, tā tas nebūtu un lai nolīgumi netiktu ietekmēti. Es gribētu arī aicināt kolēģus izskatīt kultūr, kultūras uh, izslēgšanu, jo TTIP rezolūcijā tas radīja problēmas. Es saprotu, ka ir vairāki uh, kultūras izņēmumi, kas attiecas arī uz šo jautājumu, un agrāk mēs runājām arī par audio, audiovizuālajiem pakalpojumiem, lai aizsargātu Eiropas uh, kultūras un uh, mūzikas tirgu, mums vajadzētu saprast, ko īsti mēs domājam ar kultūru. Mums vajadzētu pavadīt ilgāku laiku pie tā, lai saprastu, kā tas tiks interpretēts. Ir jānodrošina, lai tas viss darbotos, lai mēs varētu virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Saprotu, ka komisija jau ir nosūtījusi vēstuli kultūras komitejai Tāpat arī es gribētu paust savu atbalstu referentes piesardzīgai pieejai uh, attiecībā uz trešo valstu atbilstību Eiropas sociālajai un marķiešanas likumdošanai. Šis jautājums ir svarīgs daudzām dalībvalstīm. Savos grozījumos runāšu arī par Turcijas priekšlikumiem um, attiecībā uz trešo valstu strādniekiem. Pilnībā piebilstu referentē, ka te ir runa par migrāciju un uh, tāpēc to nevajadzētu iekļaut nolīkumā. Šeit ir runa par augsta līmeņa darbiniekiem. Es labprāt sadarbošos ar kolēģiem pie šī dosija un vēlreiz paldies referentē par paveikto. Paldies, Takulas kungs. Uh, Jā, bērnu referents no ko es arī vēlas izteikties. Takulas kungs, jā, es atvainojos, drusku pasapņoju. Jā. Labi, tagad izteikšu savu viedokli. Par Redingas kundzes ziņojumu. Es domāju, ka tur ir risināti visi būtiskie punkti, kas man ir atrisināt iepriekšējā dokumentā. Pakāpojumi ir būtiska ekonomikas daļa, tas eh, pieaugs nākamajos gados. Tirgi ir atvērti un pakāpojumi ir arī visas sabiedrības nozīmes interesēs šīs eh, sarunās ir jārada atgriezeniskums. Ir labi zināt, ka komisija ir prioritizējusi šo, eh, šos pakalpojumus arī jaunajā tirdzniecības stratēģijā. Liberāļiem ir īpaši digitālā tirdzniecība un e-komercija ir būtiskie punkti. Tāpat arī valsts iepirkumu atvēršana trešajām valstīm. Pakalpojumu piegāde ir arī Eiropas Savienības profesionāļu interesēs, kam ir augstas prasmes. Vajadzētu šeit raudzīties ļoti skaidri, ko iekļaut, ko neiekļaut. Ir labi, ka referenti ir iekļāvis arī tāds jūtīgs jautājumus, kā izņemt ārā ir audiovizuālai servisi un valsts pakāpojumi. Sarunas par tiza ir uh, progresējušas. Nu, nav tās ļoti liels sabiedriskas debatas. Komisija ir nosūties tekstus parlamentas ļoti labi. Mums ir jānodrošina, ka visas iestājas puses ir aktīvi iesaistītas. Un šai ziņā vajadzētu arī dalībvalstu valdības gūs labumu. Mēs strādājam kopā pie šī dokumenta, lai nodrošinātu, ka būs labs dokuments, kas eh, spēcinātu komisijas nostājušo sarunu laikā. Priekšsēdētājiem. Jā, arī Mareks piedalījās Ādis uh, vārdā šajā sanāksmē, un es ceru, ka es nolasīju korekti viņa sastādīto tekstu. Menokundze, paldies priekšsēdētāji. Es arī aizstāju Silvijas kungu, kas šodien nevar būt klāt. Vi, tas ir viņa teksts, ko tagad nolasīšu. Paldies priekšsēdētāji, darbie kolēģi, gribētu pateikties Redingas uh, kundzē par šo zi, uh, projektu ziņojumu. Jā, ir, ir tiek atbalstīts tāda vispārīga sabalansēta pieeja un eh, PTO tiks eh, atjaunotas nostājas. Mums patiešām ir vajadzīgs šāds noliekums. Esmu nobažījies par eh, ziņojumu projekta mērķiem. Tādi pakāpojumi kā TISA un GATS kontekstā GOE vēlas, lai tiktu piemērots gads nolikums. Tas ir jāanalizē, jo tas līdz šim arī nav noticis. Mums ir vajadzīga labāka aizsardzība jaunajā nolikumā, sociālajiem standārtiem un uh, darba ņēmēju apstākļiem. Mēs nepiekrītam, neesam apmierināti ar ietekmes novērtējumu. Redings kundze jau ir saka, ka ir vajadzīgs ilgspējības konteksts, tagad būs pabeigtas sarunas, bet mums ir vajag tagad tos. Ja, ietekmes novērtējumu nevis tikai tad, kad būs pabeigtas sarunas. Sabiedrībā ir tomēr iebildumi pret tīzas nolīkumu. Sabiedrībā mums jāuzklājas sabiedrību, nevis vienkārši eh, tā pārsteidzīgi pieņemt lēmumus. Un mums vajadzētu šeit eh, liberalizēt noteikumus, eh, nevis tos ierobežot. Šeit ir izņemta ārā valsts pakāpojumi bez jebkādiem īpašiem paskaidrojumiem, kuri valsts pakalpojumi tiks izslēgti, vai tie būs visi, vai vispārīgās tausamniecības nozīmes pakalpojumi, piemēram, veselības, tos uh, ir plānots eh, izņemt ārā no tīzas noliekuma un noslēgumā šī sprūdrāta klauzula. Kādu ēdams atstās uz uh, dalību valstu? Rīcību. Tagad gribētu pievienot savus komentārus. Vai es tagad to drīkstu vai otrajā raundā? Problēma ir tāda, ka mums ir vēl viens jautājums darba kārtībā, un arī referents no AFCO šeit ir, un mums arī viņam vajadzētu dot laiku, lai viņš prezentētu savu nostāju. Varbūt, ka būs otrā kārta. Jā, bet eh, mēģiniet runāt īsi un precīzi. Zaļo vārdā Skā Kellere, Buhner kungs, Uh, sorry. I also want to thank you for. Es arī gribētu teikt paldies par šo ziņojumu. Domāju, ka tas ļoti labs pamats uh, nākotnes diskusijām. Mēs piekrītam jums, ka saistoša ieviešana starptautiskiem standārtiem tam vajadzēja būt noteikumam, lai pieņemtu normas uh, pārobežu pakāpojumu piedāvāšanam. Caurskatāmība, es piekrītu jums, tai vajadzēja būt normai, lai ieviestu normas. Ir ļoti labi, ka mums ir pozitīva, uh, pozitīvs saraksts, nevis negatīvs. Mums, vajadzē, mums vajadzētu pārbaudīt, kāds sekas būs sprūdrāta klauzulai un atturēšanās no jebkuras darbības klauzulai. Un caurskatāmība. Domāju, ka ar pašreizējo situāciju nepietiek un eh, kad eh, teksts kļūst piek, eh, piekļūstams sabiedrībai, tur būs vajadzētu nodrošināt to, ka mēs nu, saņemsim pilsonos sabiedrības viedokli. Un uh, daudz vairāk ir jāņem vērā to, ko saka uh, pilsoniskā sabiedrība pilsoniskās sabiedrības dialogi, kas notiek regulāri. Ar to vien nepietiek, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības patiesu iesaistīšanos. Mēs domājām, ka vietējām pašvaldībām, kas ir eh, atbildīgas par šī noliekuma ieviešanu, tam daudz vairāk varētu būt tiešā veidā iesaistītām sarunās. Noslēgumā mēs eh, iesniegsim grozījumus un eh, mēs vēlamies sadarboties lai sasniegtu labu kompromisu. Paldies! Paldies, EFDD! Kastelo kungs, viņš laikam nav. Jā, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Ok, grazie, prezidente. Jā, paldies priekšsēdētājiem. deputāte Ferāra runā kolēģis Begini vārdā. Paldies kolēģei Redingai par viņas ziņojumu. Lieliski veikts darbs tas ir. Lasīju lielu interesi ziņojumu un būtībā to atbalstu. Mēs principā nesam pret uh, starptautisko tirniecību pakāpojums, bet ir jābūt ļoti skaidri tādiem notiekumiem par ļaunprātīgu izmantošanu. Tādēļ liels paldies kolēģijai par labo darbu, bet arī gribētu teikt, ka tomēr daži jūtīgie jautājumi nav pietiekami atrisināti. Nezinu, vai tas ir ar nodomu vai tikai kļūdas dēļ. Mēs Eiropas parlamentā vēlamies uh, izteikties arī par tīzas pretrunīgiem punktiem, piemēram, par pozitīvo sarakstu, kas jebkurā gadījumā ir jāpiemēro gan tirgus piekļuvē, gan arī dalību valstu rīcībā. Mums melns uz balta ir eh, jāizslēdz šādu jauktu pieeju, kas eh, nedot labumu pilsēm, kur mēs arī nevaram atbalstīt. Par valsts eh, pakalpojumiem, kas ir finansēta privāta kapitāla, piemēram, uh, privāta firma, kas uh, strādā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Itālijā, piemēram, ir šāds modelis. Paldies uh, referentē par to, ka valsts sektors ir izslēgts, bet uh, tas viss vēl tomēr precīzāk ir uh, jāparāda, ir jāpasaka, kas tad ir šie valsts pakalpojumi, publiskie pakalpojumi. Vēl viens jautājums. Jautājums par uh, datoru datu atrašanos vietu. Uh, Tagad to parakstušos vārsts var sūtīt uz priekšu un apakai, bet ir ļoti precīzi jāzina, kur šie dati nonāk, kur ar viņiem strādā, ņemot vērā jaunāko Eiropas eh, Savienības tiesas nolēmumu par to, ka tajā kritizēta datu aizsardzības normas ASV. Ja šis noliekums eh, tiks parakstīts ar Ķīnu, tad ir jāsaka, ka Ķīna varbūt nav tāda parauga valsts attiecībā uz datu aizsardzību. Šeit ir izvērsas arī jautājums par uh, migrāciju, šeit vēlētos teikt, ka tie pakalpojumi, kas agrāk bija privatizēti, šeit eh, var būt tā, ka tie pārvērš par publiskiem pakalpojumiem. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar citiem eh, ēnu referentiem un vēlētos arī teikt, ka nu, laiks tomēr nebija pietiekams, lai strādāt pie šī tik svarīgā dokumenta. Es neteicu tikai uz INTA, bet arī uz citām parlamentu komitejām. Ja ir paredzēta vienkāršota procedūra, uh, tad nepietiek laika, un šādai diskusijai vajag vairāk laika. Kā jau teicu, runāju deputātis Begīnī vārdā. Paldies, priekšādātāji. Patiešām, kā teica referente, nevajadzētu šeit mm, uzvērt lielu vainu tīzas sarunām, pateikt, ka tās ir visu ļaunumu sakne. Mums vajadzētu būt uh, racionāliem, mums jābūt ir arī modriem, un no šī viedokļa es patiešām priecājos, ka uh, Jūs savu tekstu esat eh, padarījusi spēcīgāko salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu, jo īpaši ir ne par datu aizsardzību un finanšu regulu. Manuprāt, šis ziņojums ņem vērā daudzas izaicinājumus, bet, protams, uh, Uh, ļoti daudz vēl ir tādu, kas nepiekāpjas. Es gribētu pieminēt divus, trīs punktus, kurus, manuprāt, vajadzētu uzlabot. Šķiet, ka tas jau tika teikts, bet es gribētu to atkārtot. Vajadzētu domāt vairāk par publisko pakāpumu aizsardzību. Vajadzētu tos vispār izslēgt no nolīguma. Vajadzētu uzsvērt arī uz nepieciešamību sagatavot tikai un vienīgi pozitīvo sarakstu, jo īpaši pakāpojumu sektorā, kas ir uh, pakļauts lielām pārmaiņām. Un jo īpaši vajadzētu domāt par to, kuri pakāpojumi ir liberalizēti realizējami un kuri nē. Otrkārt, mēs visi esam viensprātis, ka vajadzētu nodrošināt uh, uh Eiropas uzņēmumu piekļuvi trešo valstu publisko pakāpojumu tirgumu, bet es domāju, ka vislabākais veids, un varbūt vajadzētu skaidrāk uz to norādīt, ir uh, nodrošināt atgriezeniskumu, un varbūt šeit mēs varētu arī uh, nākt klajā ar dažādiem draudiem. Uh, trešais Mana kolēģi Kirtuna Dārlinga jau runāja par caurskatāmību, bet vajadzētu arī atkārtot eh, komisijai, ka visām sarunām ir jābūt caurskatāmām. Varbūt kolēģim varētu norādīt, lai viņš eh, beidz runāt. Attiecībā uz tīsas eh, līgumu vēl ir viena situācija ir nožēlojama, un mēs varētu daudz ko uzlabot šajā jomā. <clears throat> Gracias, presidente. Jo también... Paldies. Es uh, varu piekrist tam visam apsveicu referenti par šo lielisku paveikto darbu un gribētu sirsnīgi pateikties eh, ēnu uh, referentē Džūtai. Viņas ieteikumi daļai ir arī iekļauti ziņojumā. Es piekrītu referentē gan par tīza, gan par tētību var teikt, ka tur rodas ļoti daudz mīti. Un kaut galā ir radusies tāda negatīva ietekme Protams, kā tādās lielās lietās mēs esam vienprātīgi, bet eh, ir jāraugās arī uz priekšu. Mūsu regula par datu aizsardzību, par finanšu pakāpojumiem, par sociālajiem un darba standartiem un eh, kultūras neiekļaušanu, kultūras pakāpojumu neiekļaušanu. Tās lietas, pa kurām jāpaliek pie pieņemtā lēmuma. Bet viena lieta tomēr gribētu pateikt eh, publisko pakāpojumu izslēgšanu, kas ir vispārīgais tautsēmniecības nozīmes pakāpojumi. Gribētu teikt, ka lai tas, eh, tas nekādā veidā neierobežotu šo pakāpojumu darbību, kad tiek pieņems lēmums, kā šie vispārīgais tautsēmniecības nozīmes pakāpojumi tiek organizēti. Tas nozīmē, ka visām tiesībām jābūt pilnībā saglabātām visos eh, attiecīgās līmeņos un es domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā atturēšanās klauzulas un visas pārējais, lai tas nekļūtu par lamatām, un lai dalību valstis var brīvi pieņemt lēmumu, kā tās vēlas organizēt pakāpojumus saviem pilsoņiem. Es arī iesniegšu grozījumus, bet vēlētos vēl teikt, ka izējas punkts ir lielisks, lielisks ziņojums. Left, so... Mums ir palikuši tikai 7 minūtes līdz beigām, tad uh, komisija un Redings kundze atbildēt, lūdzu runājiet uh, īsi un kodolīgi, ja mums ir vēl viens jautājums uh, un arī AFCO referents darba kārtībā. Helmut, nē, Minēras kundze. Dank u voorzitter. Ook ik dank de rapporteur voor. Paldies, priekšsādētāji. Arī es gribu pateikties eh, referentam par darbu un pievienojos kritikai, kas tika pausta. Neredzu vajadzību pēc šāda līguma un eh, nevajadzētu nodot tirgu mūsu pakalpojumus. Tas arī izpaužas šajās abās klauzulās es gribētu aicināt arī eh, iesaistīt nacionālos parlaments par šo, pie šī nolīguma tas tiek teikts, bet uh, nacionālajiem parlamentiem jādod iespēja skaidri izteikties. Jā, nu es nezinu, vai tas ir demokrātiskā kā Eiropas parlaments, bet nu tomēr. Dārtmūts kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens punkts, ko gribu uzsvērt, bet tas ir svarīgs. Gribu citēt ziņojumu. Tas ir pusteikums, kur tiek teikts, ka datu plūsmas ir kļuvušas par starptautiskās tiesniecības eh, mugurkaulu. Bet mēs redzam, ka tikai pagājušajā nedēļā vien uh, Eiropas kopiena tiesa ir uh, aizliegusi uh, datu nodošanu Safe Harbor, jeb drošā patvēruma nolieguma ietvaros, uh, kurā ietvaros notiek datu nodošana uz ASV. Un, uh, liela uh, juridiskā biroja uh, vadītājs uh, saka, ka tie ir, tās ir ļoti sliktas ziņas Eiropas Savienības un uh, ASV tirzniecībai. Tūkstošiem uzņēmumu balstījās uz šo nolīgumu, lai uh, nodot informāciju no ASV uz Eiropu. Tātad tiek darīts viss šis darbs pie TISA uh, vienā līmenī Eiropas Savienības institūcijās un citā līmenī Eiropas kopiena tiesa. Uh, ir um, tātad uh, likvidējuši šādu pastāvošu mehānismu, aizlieg uz to lietot, uh, kas uh, palīdz nodot datus, un es gribētu aicināt komisiju atbildēt uz šo punktu, un nevis tā kā viņi to parasti dara, vienkārši apiet to. Sienfeld kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko odnieść się do... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju izteikties vēl par vienu jautājumu. Tātad. Visur uh, tika teikts, ka pilnīgi noteikti ir uh, jāizslēdz uh, sabiedriskas nozīmes pakalpojumi. Bet šie te pakalpojumi ir eh, arī tādi īpaši pakalpojumi. Tas tad attiektos arī uz sabiedrisko transportu, piemēram, dzelzceļu vai uh, autobusu satiksmi, varētu tos minēt kā piemērus. Tur kvalitāte pieaug un cenas samazinās arī privātā eh, jomā, tātad, ja šie pakalpojumi ir privātās rokās. Un tas nemaz nav tik uh, īpaši, ka šiem, noteiku, šiem pakalpojumiem ir jāpaliek valsts vai pašvaldību rokās. Galvenais ir, uh, kā to reglamentē. To gribēju pateikt, lai izpaustu arī šo viedokli. Vai ir tīsa uh, sarunvedējs pie mums? Lūdzu. Paldies un labrīt visiem. Vispirms paldies uh, referentei par ziņojumu un uh, ar nepacietību gaidām gala produktu. Daži punkti no mūsu puses. Ir diezgan daudz elementi ziņojumā, kas ir saskaņā ar mūsu paziņojumu par tirzniecības politikas jautājumiem, piemēram, daudzpusīgums. Mēs uzsveram to uh, paziņojumā par to, ka uh, jāvirza iniciatīvas PTO, ja ir pietiekam daudz dalību valstu, kas to vēlas dalīt, darīt. Un mēs arī um, vēlamies nodrošināt datu, um, privāto datu aizsardzību. Tātad ir daudzi uh, punkti, kur mums ir saskanīgs viedoklis. Tiesības uh, reglamentēt ir ļoti svarīgs, tas jau ir tekstā un tas ir FTA. Uh, Tātad sabiedriskie pakalpojumi mums uh, ir šeit uh, noteikumi par to. Tisa, mēs strādājam pie tā, ka tātad tisa aptvērums šobrīd ir gads aptvērums un ir svarīgi ja mēs turpmāk gribam uh, tisa padarīt daudzpusīgi, tad mēs nevaram uh, mainīt šo aptvērumu, bet mēs varam uh, nedaudz mainīt mūsu saistības. Un tad pozitīvais, negatīvais saraksts. Jā, mums ir pozitīvais saraksts tirgus pieejai un negatīvais saraksts nacionālajai attieksmei. Tātad, ja mēs to salīdzinām ar gata, ar precēm, tad tur arī zināmā mērā ir tāds pozitīvais saraksts, eh, kur ir muitas saraksts un nacionālā attieksme. Eh, tas gata ir horizontāls jautājums, kas attiecas uz visām precēm. Un tur joprojām būs iespēja eh, paredzēt iebildes zināmiem pakalpojumiem. un tā tad būs iespēja slēgt uh, vai atvērt pieeja zināmiem pakalpojumiem tirgu. Paldies! Redings kundze. Uh, Vispirms gribētu pateikties kolēģiem par uh, konkrētajiem un radošajiem pozitīvajiem ieteikumiem. Es ar prieku gaidu grozījumus un ceru, ka varēsim galīgo priekšlikumu izstrādāt tā, ka būtu ietverti kolēģu ieteikumu, lielākā daļa te, eh, kolēģi ieteikumu. Tehniskās atbildes jau sniedza komisija tikko, tātad par to man nav jāizsakās, bet vienkārši visiem gribu pateikt, ka mēs strādājam gads kontekstā, jo tīsa ir jāveido tādā veidā, lai tas eh, kaut kādā brīdī var kļūt par daudzpusēju instrumentu, un tāpēc mums ir eh, jāpieturās pie gads formulējumiem. Tehniski informācija par ietekmes novērtējumu. Es piedāvāju divus ietekmes novērtējumus, vienu tagad, un tas šobrīd notiek, un vienu, protams, tad, kad būs sarunvedēju galīgais teksts. Tātad būs divi ietekmes novērtējumi, kas būs pieejami parlamentam, pirms parlamentam būs uh, jādod galavārds. Paldies, uh, paldies, referents kundze. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 30. Uh, oktobris 6. vakarā. Un tad nākamais. Uh, uh, Uh, nākamā iespēja, kad uh, diskutēt, būs 30. novembris vai 1. decembris. Un tagad, pateicoties uh, tūkiem, mums ir vēl desmit minūtes un varam pāriet pie nākamā punkta. Liels paldies visiem kabīnēs. Un tad pāriesim pie pēdējā punkta. Un tagad uh, ziņojums par uh, pārredzamību, pārskatu atbildību un integritātējas iestādēs. Tā ir AFCO iniciatīva, uh, lai mēs padomātu par mūsu institūciju darbību, kā tās funkcionē, un jo īpaši no mūsu puses caurskatāmības jautājums ir ļoti svarīgs, ir pārredzamības jautājums. Tik tikko runājām par TISA, bet arī citā, citos jautājumos esam daudz diskutējuši par uh, pārs, pārredzamību, arī runājot par tētipu uh, un apspriedām to ar uh, ko, komisāru tikko. Esmu priecīgs, ka esmu, ka, ka mums, pie mums ir AFCO referents, un tagad došu viņam vārdu, lai viņš mums var izklāstīt savu viedokli par šo ziņojumu. Lūdzu. Gīgold kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos ļoti īsi. Pirmkārt, lielā mērā atbalstu to, ka Inta tagad dod savu atbildījumu ar atzinumu. Laika grafiks um, to pieļauj, tur nav nekāda problēma. Mums ir Jurija Libe, Inta, Envi un Kont atzinumi. Un uh, tas parāda, ka šis jautājums ir svarīgs, kas skatīt šajā iniciatīvas ziņojumā. Gribētu uzsvērt arī to, ka uh, gribu veidot pēc iespējas dziļākas attiecības ar visām iesaistītajām komitejām, un esmu jau sācis eh, ielūgt atzinumu autors uz eh, sanāksmēm, kuras jau notiek ēnu referentu lokā, lai būtu šī vienlīdzīgā attieksme, eh, vienlīdzīga, godīga attieksme arī atzinumu sagatavotājiem Un, protams, un to redzam jau arī citu komiteju darbā, ka varētu būt pārklāšanās. Tātad eh, šie atzinumi vismaz daļai ir jāiekļauj eh, strādājot pie eh, kompromisiem, jo pretējā gadījumā būs haoss šajā ziņojumā. Mēs vēlamies pēc iespējas labāku sadarbību veidot, un es, protams, atbalstu to, ka Inta priekšsēdātais strādā pie šī atzinuma kas tad ir tie uh, jautājumi, kuros man interesētu jūsu viedoklis. Nu, protams, uh, sākot ar atbildību, uh, ļoti svarīgi ir, lai jūs saprastu, kāpēc ir pieņemts kāds lēmums un parlaments ir atklāts savās diskusijās, bet padomē uh, nav tik caurskatām runājot par tiesniecības jautājumiem. Es gribētu uzzināt jūsu viedokli par šo jautājumu. Caurskatāmība ir eh, izraisījusi plašas debatas eh, runājot par tiesniecības sarunām un ir jau panākt zināms progress, bet šeit jautājums ir, vai mēs varam uh, ņemt vērā ombudas viedokli par šo jautājumu, proti, ka vajadzētu būt zināmam dokumentu sarakstam. Uh, un mēs varētu arī apspriest lasām telpas eh, apstākļus arī taksa komitejā. Mēs pie tā strādājam, ir ļoti sarežģīti tā strādāt, varbūt šos apstākļus eh, varētu uzlabot, vai tie ir pietiekami labi. Interesanti būtu apspriest arī to, vai Eiropas parlaments var akceptēt to, ka tas saskars ar sliktāku attieksmi nekā daži nacionālajie parlamenti. Tātad vai mums nevajadzētu uh, augstākos standartus tomēr piemērot. Runājot par integritāti, viens no lieliem jautājumiem, kas tika pacelts, bija tas, vai visiem, e, visām iesaistītajām pusēm ir tāda pati informācija pieejama, vai mums ir pilnīga caurskatāmība pieejama par e, šīm te diskusijām. Es domāju, ka mums, piemēram, vajadzētu diskutēt par to, vai nevajadzētu padarīt obligāti to, ka tad, kad jūs diskutējat ar uh, ierēģiem komisijā, bet arī ar parlamentu, ka mēs varētu prasīt visiem, kas runā par regulatoriem jautājumiem, ka tiem ir jābūt caurskatāmības reģistrā un ka šīs tikšanās tiktu padarāmas, padarītas pieejamas un par tām tiktu informēts. Runājot par tirsniecības un starptautiskajām sarunām, kuras vēda Eiropas Savienība, mums vajadzētu raudzīties uz augstākajiem standartiem, kurus jau ir sasniegušas citas eh, organizācijas, piemēram, PTO, eh, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija un eh, arī ārhūsas konvencijas principiem. Es domāju, ka mēs noteikti varam mācīties, runājot par pārredzamību, pārskatu atbildību un integritāti no citiem, un mani interesē jūsu kā komitejas viedoklis, kas ir ļoti iesaistīts šajos jautājumos. Es eh, gaidu tādu bagātīgu atzinumu no jūsu puses. Paldies, tagad vārdu dodu ēnu referentam no Tautas partijas eh, Kresa Drovalds, kundz lūdzu. Ja, vielen Dank. Paldies, priekšādātāji. Patiesībā es domāju, ka jūs kā referents runāsiet, bet runāšu ļoti īsi, jo mēs esam faktiski darbu sākumā. Principā, protams, kā ir ļoti jāatbalsta, ka mēs mēģinām apjomīgi diskutēt un domāt par Eiropas Savienības institūcijām un panākt uh, tādu viendabību šajā jautājumā. Mēs diskutējam par integritāti, caurskatāmību Eiropas Savienības iestādēs. Mēs bieži vien diskutējam par uh, dažādiem faktiem, atkarībā no tā, par kuru institūciju ir runa. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts. Es domāju, ka, protams, ka šīs četras galvenās institūcijas un sešas pārējās organizācijas. Tām ir ļoti atšķirīgas funkcijas. Un, manuprāt, ir pienācis īstais brīdis, lai paraudzītos, kā institūcijas uh, sadarbojas, kādas to attiecības. Tad viens ir uh, likuma uh, devējs, viens ir likuma izpildītājs, kontrolētājs, Jā, bet kāda ir situācija 2015. gadā, kāda ir situācija ar visu šo sarežģīto struktūru Eiropas Savienībā? Iniciatīvas ziņojums eh, faktiski dod iespēju drusku dziļāk par to visu padomāt. Es domāju, ka ļoti labi, ka mēs kā Inta ieņemam par šo jautājumu nostāju. Bet man tomēr jāsaka, ka vai mums patiešām mēs runāsim par tādiem rīcības jautājumiem šajā ziņojumā, tirniecības jautājumiem, par to man ir šaubas. Ceru, ka pirmajā projektā būs šis aspekts piemērs. Jā, paldies. Es ievēroju politisko grupu runātāju kārtības principu Un tā kā mēs to diskutējam par, kā, par tādu kopienas lietu, tā mēs arī tam visam pietuvosimies, ja patiešām, kas attiec uz tirniecības politiku, pamatoties uz uh, institucionālo vājumu, ir uh, samazinājusies uzticība tirniecības politikai. Mums ir jā, vairāk jāraukās, kā mēs šo uzticību varam uh, atjaunot un veidot. Neviens puses jautājums par caurskatāmību ir būtiskais par caurskatāmību iepratī sabiedrībai un es domāju, ka kopš janvāra esam spēruši svarīgus soļus, jāparaugās, kur vēl kas jādara, pirmajam jautājumā par protokolu publicēšanu sarunu kārtās. Par to esam ilgi diskutējuši, un attiecībā uz TTIP ar 11. kārtu tieši tā arī būs. Par uh, konfidenciālu dokumentu klasificēšanu kas ir ierobežots, kas ir eh, aizliegts, kas ir eh, brīvi pieejams. Eh, tur nav tāda ļoti stingra kritērija, par to arī vajadzētu domāt. Un, Olivija, tu teici, ka institūtu saspēle sastādot un izdodot un kontrolējot likuma izpildi domāju, ka dažas lietas vēl diezgan miglainas, un uh, likums, uh, līgums pilnībā visu nenosaka, tā kā mums tur ir starp institūciju līgums ar komisiju. Tur arī ir, ir īpaši tirniecības jomā ir daži iespējami uzlabojumi, bet kaut kas tāds mums nepastāv ar padomi, un uh, tur noteikti ir arī jādiskutē. Arī no tirdzniecības politikas uh, viedokļa raugoties. Uh, varbūt arī uzlabojumi tajā, kā sadarbojas institūcijas un kā var veidot eh, uzticību pilsoniskai sabiedrībai. Kempelkungs. Mums būs jā, tagad jāpāriet uz angļu valodu. Two, two points, um... On this report, um, firstly, I think you're absolutely right. Transparency, as the Commissioner said, is really important